Priekšsēdētājs sāk darbu, godātie kolēģi, sāksim darbu, mūsu referenti ir atnākuši jau. Es viņus arī šeit sveicu un atgādināšu jums, ka mēs sākam ar balsošanu, kā jau vienmēr. Un gribēju pārliecināties, ka jums visiem ir jūsu balsošanas kartiņas. Manējās man nav līdzi, bet man, man grupa vienalga ir aizliegus balsot, tāpēc tas nav, tā nav nekāda problēma. Tāpēc ierosinu ierosina lūdzu klusumu zālē priekšādātājs atkārto. Mums jāsāk darbs. Un tātad, kā vēlreiz teicu, sāksim ar balsošanu. Tātad tas ir ļoti svarīgs darbs, nenoliedzami. Tātad. Tolīt ķersimies klāt pie 11. punkta mūsu darbu kārtībā. Tas ir padomas gada ziņojums Eiropas parlamentam par kopējās ārpolitikas un drošības politikas galvenajiem aspektiem un pamatvirzienu izvēli. 2009. gadā. Mums bija divi līdzreferenti, tātad Glatērī kungs un Ņenskī kundze. Vai abi šie referenti, abi šie līdzreferenti vēlas teikt kaut ko, vai jūs vēlaties kāds komentārs izteikt? Gvaltierī, kungs, lūdzu. No, no, no comment. I've just an oral amendment. Nē, nē, man ir tikai mutiskas grozījums, saka Galtjērī kungs. Vēlējos to prezentēt. Esmu to apspriedis arī ar savu līdzreferentu Ņenski kundzi. Tas ir jauns punkts. E, pauž bažas par augstajiem izdevumiem, kas radušies saskaņā ar pasākumiem, kas pieņemt, lai garantētu drošību Eujust Leks Irākā un Eupol Afganistānā e, par pakalpojumu, kas nodot PMSC, un tāpēc aicina uh, augsto pārstāvi un e, priekšētā vietniece pieņemt attiecīgos mērus, lai uzlabotu izmaksu efektivitāti Eiropas Savienības resursiem. Nu, tāds ir šis mutiskais grozījums, ko vēlamies ierosināt. Paldies, paldies, saka priekšsādātājs. Ņenskī kundze, esim redzot, tam piekrīt ļoti labi, izcili. Ja neviens cits nevēlas izteikties, tad viss ir kārtībā un mēs varam balsot par šo mutisko grozījumu vispirmām kārtām. To ierosināšu divi referenti. Kas par? Paldies, pret? Atturs. Neaturs pieņemts vienprātīgi. Lieliski. Gala balsojums par visu ziņojumu kopumā šādi grozītu par. Pret. Atu, viens pret atturs. Neviens neaturs. Lieliski. Ziņojums ir apstiprināts. Apsveicam referentus. Nu, tā, līdz ar to 1. februārī komiteja pieņems arī šo ziņojumu un plenārsēdē balsojums notiks marta sesijā. Pāriem tālāk pie 12. darba kārtības punkta. Referents ir Ivajo Kalfins. Un šis ir ziņojums par Eiropas Savienības garantijas piešķiršanu Eiropas investīciju bankai. Attiecībā uz zaudējumiem saistībā ar aizdevumiem un garantijām projektiem, kurus īsteno ārpus Eiropas Savienības. Došu vārdu mūsu referentam un gribēju uzreiz pateikt, ka ir notikušas sarunas, ļoti dziļas un pamatīgas sarunas starp politiskajām grupām par šo ziņojumu. Grupas ir nonākušas pie vienošanās un tās ir nolēmuši balsot par kopēju vispārīgu kompromisu, kur iekļauta dažādi grozījumi un dažādi referentu kompromisi e, vienotā veselumā. Tātad par visu tekstu. Šai tekstā ietverta gala versija, vispārīgā versija, tā ir jums izdalīta. Un e, paralēli jums ir izdalēts arī balsošanas saraksts. Tātad gribēju pārliecināties, ka jūs visi zināt, ka šie dokumenti, pārliecināties, ka jums šie dokumenti ir. Nu, Tātad arī referentam vēl ir viens grozījums, ko tas vēlas ienosināt, un tāpēc došu viņam arī vārdu. Referentkungs, lūdzu jums vārds, vai jūs tad nu pastāstīsiet, kādas ir jūsu domas un ko jūs ierosinat šīs balsošanas sakarā. Paldies, priekšsādātāji. Uh, uh, uh, Kā jūs jau sacījāt, mēs esam vienojušies politiski politiskajām grupām, un es vēlētos pateikties ēnu referentiem, uh, par to, ka viņi ir bijuši labi sadarbības partneri un mēs esam raduši risinājumu šajā tekstā, kas ir ļoti svarīgs mūsu nākotnē. Priekšsēdētāji, kā jūs jau sacījāt par tekstu, mēs vienojāmies tātad blokā, bet vēlos vērst jūs uzmanību uz to, ka ir tātad pielikta zvaigznīte punktam 2b, pirmajā apakšpunktā par Baltkrieviju. Un es gribēju pievērst jūsu uzmanību šai zvaigznītei. Un es piedāvāju vienu mutisko grozījumu, ko piedāvā juridiskais dienests. Tā ir horizontālā procedūra, kas ir saistīta ar deleģētajiem aktiem. Attiecībā uz 5, 7 pantiem un 1a punktu. Mutiskais grozījums attiec uz 5. panta 1. punktu. Tur ir eh, viena izmaiņa un viens svītrojums. Tātad šeit ir ielikts iekšā šis teksts par deleģētajiem aktiem sadarbībā starp komisiju un Eiropas investīciju banku. Un tālāk ir svītrojums, kas ir tīri tehnisks grozījums, ko piedāvā juridiskais dienests, un tādēļ es vienkārši piedāvāju to iekļaut kopējā, eh, kopējos grozījumos kā mutisko grozījumu. Paldies, saka priekšādātājs. Tātad? Tātad principiāli vienots balsojums, kopējs balsojums par šo vispārīgo kompromisu. Tur tiek ņemti vērā, vērā visas politisko grupu apsvērumi un kompromisi, par ko vienojušies referenti. Turklāt arī šis tehniskais mutiskais grozījums. Un arī, kā jau tik minēts, tātad šī zvaigznīca ir pievilkta piezīmīta. Vai kādam ir iebildumi pret to, ka mēs balsojam šādi blokā par visu? Nē, ļoti labi. Tātad nodod balsojumam visu blokā. Kas par? Paldies. Pret? divi pret, atturs, viens atturs. Nu, Portaškungs tas bija viņam šodien neoma, cīm redzot. Labi, ziņojums līdz ar to ir pieņemts. Viss kopā ar visiem grozījumiem, kompromisiem. Un tātad tomēr vēl, vēl vienreiz mums jābalso, jābalso par rezolūcijas priekšlikumu, par likumdošanas rezolūciju. Tātad kas par? Paldies, pret? Atturs. Tāds pats balsojums. Lieliski. Līdz ar to mēs uzskatīsim, ka referents pēc šī balsojuma un pamatojoties uz šo balsojumu ir saņēmis budžeta komitejas pilnvarojumu šo pieņemto tekstu uzskatīt par mandātu tālāko sarunu vešanai ar padomu. Ņemot vērā, ka nepieciešama agrīna vienošanās pirmajā, otrajā lasīmā, nu, protams, atkarībā no tā, kādi būs saruna rezultāti pašais pieņemtais lēmums, eh, kā mēs zinām, beidz darboties 31. 30. novembrī šogad, un tāpēc diezgan strauji ir jārīkojas. Nu, un, protams, referents, protams, pārliecināsies, ka darbā tiek iesaistīti visānu referenti, gatavojoties šīm sarunām un sarunu laikā. Tāpat mani nu pat informēja, ka uh, ir pāris piezīmes, kas jāsaka attiecībā uz uh, šiem deleģētajiem aktiem, tātad šo horizontālo grozījumu, tāda uh, juridiska precizēšana. Tas vēl notiks šajā tekstā, pielāgojot to. To tikai gribēju jums nodot informācijai. Paldies referentam, paldies viņam par paveikto darbu. Tas, protams, bija ļoti pamatīgs, strādājot pie grozījumiem kopā ar ēnu referentiem. Tā rezultātā mēs, lūk, trīs minūšu laikā varējām atrisināt šo dar jautājumu um, darbam, kas ilga vairāku nedēļu gaitā. Paldies viņam par to. Tālāk. Varam turpināt darbu balsojumu Nē? Labi, tātad, ja referents ir gatavs, tad es ierosinātu pāriet pie Raimera bēgas ziņojuma. Tas ir astotais darba kārtības punkts mūsu darba kārtībā. Tas ir jautājums, ko mēs visi ļoti labi pazīstam, bet arī par to mums ir jārunā, ņemot vērā, ka ir notikuši pēdējais saruna rauns eh, pagājušā gada beigās un ir nesen pieņemta arī padomē nostāja šai jautājumā. Referentkungs, lūdzu jums vārds. Jā, vielen dank. Paldies, priekšsēdētāji kungs, dārgie kolēģi, dārgās kolēģis. Manuprāt, man nevajadzētu šeit uh, atkārtoti izteikties par to, kāda bija situācija novembrī un decembrī. Mēs klausāmies referentu. Lūdzu, klusumu, godātie kolēģi. Referents turpina. Es domāju, mums atkal nevajadzētu gremdēties atmiņās par to, kas notika novembrī un decembrī. Bet es vēlētos Ņemot vērā to, kas ir paredzēts nākamo mēnešu laikā, vēlējos pateikt, ka saskaņā ar līgumu un saskaņā ar Eiropas parlamenta reglamentu sākumā par budžeta procedūru ir atbildīga budžeta komiteja. Tā ir pirmā atbildīgā instance. Un tas auch nach der Geschäftsordnung. Un saskaņā ar reglamentu, ar reglamenta punktu, kas attiecas uz iestāžu nolīgumu un ilgadējo budžetplānu, arī par šiem jautājumiem ir atbildīga budžeta komiteja. Viss. Punkts. Un ja kāds vēlas darīt kaut ko citu, tad viņam pirms tam ir jāgroza reglaments. Savādāk ir jāņem vērā izpēles noteikumi, kas ir spēkā šajā ēkā Eiropas parlamentā. Un, protams, ja analizējot reglamentu un procedūru, mēs varam runāt par procedūras vienkāršošanu, tad to izmanto arī citas Eiropas parlamenta instances. Es vienkārši vēlējos to pateikt, lai tas tiek atzīmēts protokolā un varbūt tas uh, varēs palīdzēt radīt lielāku skaidrību nākotnē. Komisija priekšlikumus par iestāžu nolīgumā pielāgošanu mums piedāvāja 2010. gada martā, un saskaņā ar budžeta komitejas ziņojumu parlaments septembrī aprakstīja savu galveno pozīciju un sarunu gaitā no oktobra līdz decembrim Mēs to nevarējām atrasināt ar Beļģijas prezidentūru tādā konstruktīvā dialogā un nevarējām pietiekami detalizēt apspriest visu lietas būtību, jo padome vēl nebija tik tālu tikusi. Nestoties uz to, mēs tomēr mēģinājām uh, nedaudz pieskaņot Eiropas uh, dibināšanas līgumu jaunajām prasībām vai jaunajiem apstākļiem, un uh, pēc tam turpinā, turpinot sarunas ar Beļģijas prezidentūru, uh, radās priekšlikums. Tas ir iesniegt, to ir izstrādājusi Ungārijas prezidentūra, un šis priekšlikums ir datēts ar 18. janvāri padome raksta Eiropas parlamenta priekšsēdētājam, ka padome būtu ļoti priecīga, ja parlaments sniegtu savu piekrišanu pēc iespējas ātrāk. Es vēlējos jau uzreiz pateikt, ka nākamo nedēļu laikā Mēs par to noteikti vēl runāsim, un mums uh, ir jāparūpējas par uh, izvairīšanos no blokādes, uh, ko izrāda vairākas dalībvalsts, bet mēs vēl neesam gatavi par to diskutēt. Es šeit runāju par ITER reaktoru. Ir jauns komisijas priekšlikums, un varbūt labāk, viedāk būtu sākumā nedaudz pagaidīt, nevajadzētu lietas sasteigt, jāpadomā, kāda varētu būt iespējamā interpretācija. Yeah un pagaidīsim arī uh, padomes reakciju, un varbūt pēc tam mēs varēsim izdarīt labākus secinājumus tagad ir izstrādāts priekšlikums par Eiropas uh, kopienu dibināšanas līguma grozījumiem. Varbūt vajadzētu sākumā pievērsties tam un uh, pagaidīt, lai situācija nedaudz nomierinās, uh, lai prāti tiek atvēsināti, un tad mēs varēsim uh, varbūt tā loģiskāk rīkoties. Bet es vēlētos teikt, ka mani vienkārši pārsteidz un fascinē tas, kā šāda uz juridiskiem līgumiem balstīta kopiena pēkšņi var kļūt ārkārtīgi elastīga un var ieviest interpretāciju pēc savas patikas. Protams, mēs esam gatavi jaunām sarunām, es esmu gatavs runāt arī par elastību, bet negribu tagad iegremdēties dzirās diskusijās. Un tāpat pirms uh, iesaistīties tādās ļoti intensīvās debatēs par piekrišanas procedūru, mums vajadzētu nogaidīt. Jāpagaida arī uh, priekšsēdētāja konferences prasība juridiskajam dienestam. Mums ir jāsaprot, kā mēs interpretējam pašreizējo iestāžu nolīgumu un cik ilgi tas būs spēkā, pirms tiks pieņemti jauni līgumi. Un, protams, mums ir arī jāparūpējas eh, par eh, pastāvošā EK līguma interpretāciju saskaņā ar Lisabonas līgumu. Un, eh, kamēr mm, EK līgums nav grozīts, mums ir jābalstās uz to. Es te negribu tagad šausmīgi izdziļināties detaļās, neesmu jurists pēc izglītības. Un, nu, dienu tādēļ par detaļām nerunāšu. Protams, ir iespējams, ka pa, tiks panākta jauna vienošanās un ka esošais EK līgums būs jāgroza. Un tas, protams, eh, varētu atstāt savu ietekmi uz eh, ikgadējo budžetu procedūru. Tālāk varētu uzdot jautājumu, kas notiks ar to eh, Lisabonas līguma punktu, kur ir runāts par primārajām tiesībām un par vienošanās grozījumiem, par primārajām tiesībām un sekundārajām tiesībām. Ja kolēģi teiks, tas jau viss paliks vecajā redakcijā, tad, piemēram, lauksaimniecības jomā mums joprojām būs uh, saistošie un nesaistošie izdevumi, obligāti un neobligāti izdevumi. Tātad vienkārši mierīgu prātu pagaidīsim um, bez tādām sakāpinātām emocijām un uh, pastīsimies, kā viss tas turpinās attīstīties. Un pēc tam 7. februārī varbūt mēs varētu organizēt tādas aktīvākas diskusijas. Un Ļoti saistoši ir tas, ka ņemot vērā sarunas, kas norisinājās ar Beļģijas prezidentūru, diemžēl šīs daudzās atziņas, ierosinājumi, ko mēs paudām Beļģijas prezidentūrai, nu, gandrīz netika ņemti vērā un, protams, līdz ar to nevarēja panākt arī nekādu progresu. Uh, Tādēļ mums vajadzētu palauzīt galvas par to, ko mēs darīsim attiecībā uz piekrišanas procedūru, piemēram, 312. punkta 5. apakšpunktā ir rakstīts par procedūru, kuras pamatā ir finanšu plānu pieņemšana, Tādēļ Eiropas, tādēļ padomēji un komisijai ir jādara viss iespējamais, lai šo plānu varētu pieņemt, lai īstenot tā pieņemšanu. Un īstenībā tieši tas, kas ir atzīmēts šajā punktā, uh, vainagojās ar neveiksmi sarunās. Tā tad gan padomē, gan komisija arī ir jāuzņems savas saistības un savu pienākumu. Tas ir atrunāts līgumos. Tieši šajā citētajā punktā Tieši šis citētais punkts palika līgumā, jo līdz šim parlamentam nebija uh, koplēmuma tiesības pieņemot daudzgadu finanšu plānu. Tādēļ šī rindiņa parādījās līgumā. Līdz ar to padomē to vajadzētu uztvert nopietni un arī sekot līguma burtam un garam. Bet nevar te uh, spēlēties ar līgumā noteikto, ne visām institūcijām tas ir jāievēro un ir eh, jāvienojas. Eh, jāvienojas ar parlamentu un eh, savu atbildību ir jāpilda, ir jāpilda doties solījumi. Kā mēs savādāk varēsim vienoties par finanšu plānu? Vēlējos jums arī atgādināt, ka Ungārijas prezidentūras priekšlikums par eh, elastības mehānismu, eh, tur bija minēti 0,03%, un Ungārijas prezidentūra arī pieņēma to iznākumu, eh, kas izkristalizējās trialoga rezultātā, tātad 0,03%. Un, protams, tas ir ļoti interesanti, un atcerēsimies arī to vēstuli, kas tika nosūtīta mūsu priekšsēdētājiem, proti Eiropas parlaments vēlējās šeit iekļaut nosacījumus, ņemot vērā arī SVF noteikumus, un eh, padome varēja eh, pieņemt parlamenta priekšlikumu, bet īstenībā tas nebija tas, ko mēs vēlējāmies panākt. Tā tad tā ir neliela atkāpe. Ko darīs juridiskais dienests? Tad rodas vēl viens jautājums. Kā padome vēlas tagad izgrozīties no šīs situācijas, jo, protams, juridiskajam dienestam arī ir savs vārds sakāms šajā kontekstā. Un, protams, mums ir jārunā arī par uh, jauniem nosacījumiem, un šie procenti varētu būt pāri maksimālajai robežai. Es domāju, mums tas ir jāņem vērā, un situācija ir ļoti rūpīgi jāanalizē. Priekšsēdētāji kungs, es te nevēlos eh, izteikties šausmīgi gari. Jūs paši atceraties, kādi bija mūsu priekšlikumi novembrī, decembrī, un eh, arī jūs atceraties, ko neņēma vērā citas institūcijas. Mēs runājām par ielastības instrumentu spēcināšanu, par samierināšanās komitejas pienākumiem, par to, ka uh, samierināšanās komitejā ir jābūt vienādam dalībnieku skaitam no visām institūcijām, un ņemot vērā pašreizējo lietu stāvokli. Uh, Mums ir tas laiks, kas ir palicis līdz 7. februārim, jāizmanto pietiekami konstruktīvi, lai es varētu atkal tikties ar visiem ēnu referentiem un uh, piestrādāt pie mūsu laika grafika. Nu, īstenībā mums eh, nav rīcībā, mūsu rīcībā nav šausmīgi daudz laika padomāsim, eh, ko darīt ar grozījumiem, jo iespējams, ka citas iestādes mums piedāvās kādu citu priekšlikumu. Tālāk mums ir jāiesaistās dialogā ar padomus prezidentūru un jāsaprot, vai mums ir arī kaut kāda rīcības brīvība vai nē, bet tas nenotiks ļoti ātri. Mums šodien ir varbūt tāda pirmā diskusija kārta, un 7. februārī mēs jau varēsim tā pamatīgāk diskutēt par grozījumiem, un es domāju, ka tad mūsu rīcībā jau būs arī juridiskā dienas lēmums, līdz ar to mēs varēsim uh, diskutēt tā principiālāk. Paldies! Bien, merci. Lielas paldies, Rāmer, saka priekšādātājs. Es domāju, ka prezentācija bija ļoti skaidra. Visiem ir skaidrs saprotams, kādā situācijā atradamies saistībā ar šo dokumentu pakotni. Un gribēju tikai apstiprināt, tieši tā kā Rēmērs teica, ka lūk, oficiāli esmu no juridiskā dienas nu saņēmu lūdzis e, rakstisku informāciju. Vairāk kārt viņi to darījuši mutiski, bet nu mēs e, prasam to rakstiski, tam, protams, vajadzīgs ilgāks laiks lai viņi sniedz mums eh, rakstisku nostāju no vienas puses par to, kādā veidā šis iestāžu nolīgums iepriekšējais darbojās pirms Lisabonas līguma un kādā veidā tas turpina tikt piemērots arī šī līguma ietvaros, respektīvi, kāds tad ir tas teksts, kas šobrīd regulē mūsu darbību. Eh, kurā brīdī varbūt šis līguma teksts tātad ir pretrunā, kur, kurā, kurā brīdī kaut kas mainās 2013. gadā un otrs, eh, hipotētiski, teorētiski. Tātad eh, kādam būtu jābūt tam dokumentam, kas turpinās darboties pēc 2013. gada saskaņā ar līgumu, jo, protams, ka līgums tika piemērots saskaņā ar, nu, sākot no 2013. gada, un kāda veida konkrēts juridiskus pasākumus parlamentam jāveic, lai pārliecinātos, ka viņa interpretācija, parlamenta interpretācija būtu spēkā tā, lai tīri juridiski un politiski mēs varētu tātad eh, uzstāt uz savu, panākt savu. Un tātad lūksim juridisko dienestu nostāju, uh, referents tad tajā brīdī, kad tas tiks saņemts, protams, attiecīgi tālāk arī rīkosies. Uh, vairāk deputāti lūdzu dūguši vārdu, pirmais Haidērt lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Nu, dienu. Bogas kungs mums sniedz ļoti labu pārskatu par pašreizējo situāciju. Viņam ir taisnība, nevajadzētu neko sasteigt, pieņemot vairāk gadu finanšu plānu. Mēs konsultējāmies ar parlamentu juridisko dienestu, lūdzām viņiem sniegt informāciju un juridiskajam dienestam tagad ir jāpārbauda, vai ir ievēroti visi EK līguma panti, bet eh, Bēgas kungs ļoti pamatoti norādīja, ka juridiskā dienesta spriedums eh, par vienu un to pašu tekstu ir atkarīgs arī no tā, eh, no kura no kuras institūcijas tas ir ticis iesniegts. Mums patiešām ir jāapzinās, kādu stratēģiju mēs izmantosim un kādu lēmumu būtu vislabāk pieņemt. Atcerēsimies, kas notika pirms gada. Tad, kad stājās spēkā Lisabonas līgums, eh, mēs runājam par to, eh, ka līgumi ir jāsaskaņo arī ar eh, vairāk gadu finanšu plāniem. Diemžēl runātājai nav izslēgts mobilais telefons un ir grūti uztvert to, ko viņa saka. Validās cannot understand. Runātāji atvainojas, ka tas nav viņas telefons, kas tagad zvana. Bueno, vuelvo a repetir. Entren... Atkārtošu teikto, saka runātāji. Tā tad Lisabonas līgums ir stājies spēkā un, protams, mums tas ir jāņem vērā ņemot vērā budžeta plānošanu un arī e, vairāk gadu finanšu plānu izstrādi. Komisija ir piedāvājusi ļoti neitrālu dokumentu, mēs eh, varam ar to strādāt, bet kas tagad notiks? Tātad padome pieņems lēmumu, ka mums tas ir jāsaskaņo. Uh, Es domāju, tas nav pieņemam. Mums īstenībā ir izstrādāts arī pašiem savs priekšlikums. Uh, uh, mēs vēlamies ieviest uh, grozījumus, viņi vēlas ieviest grozījumus, un, protams, sasaukuma laika sākumā mēs teicām, ka vēlamies vairāk elastības, bet šie principi jau neizslēdz viens otru vēl uh, nogaidīsim, līdz uh, juridiskais dienests sniegs savu atzinumu, bet mums nevajag tagad vienkārši tā akli pieš, piekrist padomus priekšlikumam. Mums ir jāsaka, ka šis priekšlikums mūs neapmierina, un vai nu mēs pieņemam to, ko mums piedāvā komisija, uh, Eh, te tiek runāts eh, tikai par tādu līgumu pieskaņošanu pašreizējiem apstākļiem, bet mēs esam izstrādājuši arī pašu savu priekšlikumu, un eh, Bēgas kungs mums pamatot atgādināja, mēs pieprasam vairāk elastības, to darām jau kopš septembra mēneša, un vēlamies arī elastības instrumentu. Dargie kolēģi, es jums atgādināšu, ka mēs ļoti daudz uh, esam diskutējuši par elastību, un šis elastības instruments jau neatiecas tikai uz budžetu, bet arī uz citiem apstākļiem. Protams, ir uh, nepieciešami grozījumi, bet atgādināšu jums sekojošo. Ņemot vērā sarunas un iespējamo vienošanos starp padomu un parlamentu, mums ir jāsaprot, ko mēs darīsim, ja nebūs vienošanās par vairāk gadu finanšu plānu. Vai pašreizējais finanšu plāns tiks pagarināts? Es domāju, tā ir viena no iespējām, ko mēs noteikti varam izmantot. Bet būsim piesardzīgi. Padome jau sniedza rakstiskus paskaidrojumus par šo līguma pantu, vairāk gadu finanšu plāns tiek ievērots. Padome tagad pēkšņi ir sastādījusi jaunu šī panta uh, redakciju, jaunu versiju un atsauc uz 312. EK līguma pantu, ja es nemaldos. Protams, mēs varam teikt, E, ka padome šo pantu ir mainījusi, vadoties no zināmiem apsvērumiem, ka padomē bija kaut kāda plāna un mērķi, un tad vēl ir arī komisijas priekšlikums, un e, mēs īstenībā arī varam izstrādāt savu priekšlikumu par elastības instrumentu. Rezumējot, es varu teikt, pagaidīsim juridiskā dienesta atzinumu, bet Mums katrā ziņā vajadzētu pašiem izstrādāt savu pozīciju neatkarīgi no juridiskā dienesta atzinuma. Tad, kad mums tiks eh, piedāvāta atbilde, uzsāksim sarunas ar padomu. Paldies! Merci, Heider. Lielas paldies, Heider! Tālāk Helga lūdzu. Jā, vielen Dank an Reimer für seine Ausführungen. Paldies eh, Raimeram par eh, šiem paskaidrojumiem. Manuprāt, runājot par eh, parlamenta institucionālajām interesēm, mums ir jābūt eh, nepiekāpīgiem un skaidri un gaiši jāpasaka, ko mēs vēlamies panākt. Mēs jau te nerunājam par kaut kādiem niekiem. Nē, mēs vēlamies, lai mūsu tiesības tiktu ievērotas un cienītas. Tādēļ uh, ir jāpagaida, līdz juridiskais dienests izstrādā savu atzinumu, un kā jau Raimers pareizi norādīja, mums ir jāpadomā Kas notiks, ja nebūs vienošanās par jaunu iestāžu nolīgumu? Ko tad mēs darīsim? Kolēģi, es jums atgādināšu, īstenībā šāds scenārijs atkārtojas un tādēļ ir jāpalauz galvu par iespējamām alternatīvām, jāsaprot, ka uz spēles ir likts pietiekami daudz un ir jāsaprot, ko mēs vēlamies sasniegt, jo budžeta komiteja uh, dara nopietnu darbu un mēs nevēlamies, lai mūs novērtē par zemu un lai mums laupa mūsu tiesības. Protams, mums arī ir sava pozīcija, mums ir savas pilnvaras, mēs varam vest sarunas, un mums sarunās ir jābūt pietiekami stingriem. Bet katrā ziņā mēs nedrīkstam laupīt mūsu tiesības. Paldies! Merci. Paldies, Helga! Godmaņkungs! Thank you, Chairman. I have two questions to... Paldies, priekšsēdētāji, tikai divi jautājumi kolēģei, kolēģim Beigas kungam. to visu lietu nav viegli saprast. Un tāpēc es gribu šos divus jautājumus uzdot. Pirms mēs eh, pieņēmām 2011. gada budžetu, komisija nāka, nāca ar saviem priekšlikumiem par izmaiņām. Un eh, savukārt padomi vēlējās pārmaiņas, kuras mums nebija pieņemamas. Un tagad mēs atkal atgriežamies pie vecā iestāžu uh, līguma, nevis pie, pie jaunā. Uh, nav lūk šīs te saskaņas ar Lisabonas līgumu, kā to ir atzinusi ties, un principā nemainot starpiestāžu nolīgumu, mēs it kā nebūtu drīkstējuši vispār pieņemt budžetu. Vai tas tā ir vai nav? jo uh, problēma ir tā, ka daudz gadu finanšu uh, perspektīvu nevar apstiprināt uh, bez mūsu apstiprinājumu, un faktiski tas ir galvenais, pie kā mēs varam turēties. Un vakar mēs runājam par komisijas priekšlikumu un padomi par ITER. Un ko tad viņi teica? Viņi teica, ka būs tikai priecīgi izdarīt labojumus iestāžu nolīgumā. Tad citu vakardien dokumentā koordinātoriem tas ir rakstīts. Tā tad samienoties ar ierobežotu saturu, jo e, ir paredzēts finansēt ITER no otrās sadaļas rezerves bet pašreizējā procedūrā tas nav apstiprināts, un ja mēs tā gribam darīt, tad baidzīgs apstiprinājums arī no eh, padomas un tātad no parlamenta. Tātad, jautāju, tātad otrais jautājums ir, kādas tad ir šīs ierobežotās izmaiņas <clears throat> iestāžu nolīgumā, un beigu beigās vai mūs sūdzēs tiesā vai nē, un ko jūs domājat par šīm divām lietām? Uh, Bien, merci, je crois. Paldies. Nu šķiet, ka Raimers varēs tikpat perfekti arī atbildēt uz šo jautājumu nenoliedzami. Referenta kungs, lūdzu. Jā, ja, vielen dank. Also... Paldies. Sākumā vēlējos kolēģiem pateikties par piezīmēm un katrā ziņā nogaidīsim uh, juridiskā dienesta atzinumu. Mums nav kur steigties un pēc tam jau varēsim runāt par konkrētiem grozījumu priekšlikumiem. Mēs par to jau esam īstenībā apspriedušies, un tagad es skaidru un gaišu pateikšu, mēs varam runāt arī par iespējamiem EK līguma grozījumiem, par to līdz šim varbūt vēl neesam pietiekami pamatīgi domājuši, bet ņemot vērā nu, pašreizējos apstākļus, mēs noteikti arī par to varētu palauzīt galvas. Tālāk, ja mēs nevienojamies par uh, vairāk gadu budžeta plānu, finansiālo plānu, kam ir uh, jādarbojas vismaz piecus gadus, tad, eh, protams, jāsāk runāt par uh, maksimālajām iepriekšējā budžeta robežām. Vai mēs pēdējā vēstulē runājam par pieci vai seši? Tā tad komisijai, mēs komisijai pieprasījām saskaņā ar 2011. gada maksimālo robežu. Mēs uzrakstījām vēstuli komisijai, mēs tur nerunājām par 1% robežu, kā tas ir bijis parasti, bet mēs uzrakstījām, ka nākamais finanšu plāns nebūs, eh, ka mēs nepārsniegsim eh, tos, eh, tās saistība apropriācijas, kas ir noteiktas finanšu plānā, kas ir spēkā līdz 2013. gadam. Bet īstenībā mēs vienojamies, ka šai augšējai robežai ir jābūt zemākai nekā līdz šim paredzētajai robežai, kas ir noteikta nolīgumā. Un mēs īstenībā būtu jau uh, samazinājuši šo uh, vairāk gadu finanšu plānu, ja mēs par to vienotos. Es pateikšu vaļsirdīgi, tādā veidā viņi izsistu mums no rokām mūsu ieročus, mūsu instrumentus, un viņi pateiktu īstenībā attiecībā uz 2011. gadu šeit nav šādas augšējās robežas. Un vai mēs runājām par šī gada augšējo robežu, par tās saglabāšanu, un pēc tam mēs jau varam turpināt sarunāties, lai beigās rastu kaut kādu risinājumu bet eh, ko teica Alda, vai tas ir proporcionāli saskaņā ar eh, pastāvošo EK līgumu? Un kas eh, varētu notikt pēc 2014. gada, ja mēs nevienosimies ar citām institūcijām, vai mēs eh, runāsim par eh, tādu veco ietvaru, līdz spēkā būs vecais ēkā e līgums. Mums patiešām noteikti ir jāanalizē visi šie aspekti pietiekami pamatīgi, un es tagad negribu runāt par kaut kādu jauno krīžu scenāriju, to es patiešām nevēlos, bet. Uh, mums ir īstenībā jābūt gataviem uz pilnīgi visu un ir jāmēģina prognozēt uh, tādu lietu gaita, lai varētu pietiekami labi uz to reaģēt. Jā, dargais kolēģi, nevajag sarežģīt uh, lietas, uh, tās jau ir pietiekami sarežģītas. Nu, jā, tas ir ļoti skaisti pateikts. Par ITER runājot, uh, mēs uh, mēģinājām rast uh, kaut kādus risinājumus, proti 2010. gada finansējumu, kas it kā būtu gājis zūdībā, tomēr varētu izmantot, lai varētu pietiekami elastīgi interpretēt budžeta procedūru. Vakardien kolēģi pievērs man uzmanību faktam, eh, ka saskaņā ar atveseļošanās plānu jau šādas eh, debatas ir bijušas, parlamentā tās ir notikušas. Un tieši šis jautājums uh, uh, atļauj uh, mums zināmu elastību, bet citas institūcijas to ir noraidījušas. Jā, es jau pašā sākumā teicu, kāda ir situācija un kas notiek Eiropas Savienības juridiskajā sistēmā, kā mēs attiecamies uh, pret uh, juridisko pāntu interpretāciju, pret juridiskajām saistībām. Nu, tā institūcijas nedrīkst uh, citu ar citu rīkoties, ir jāņem vērā līgumā rakstītais. Ja eh, beigās radīsies eh, ārkārtīgi augsts celastības līmenī, tad eh, mēs varētu uzdot jautājumu, ko tas ilgtermiņā nozīmēs gan parlamentam, gan vairāk gadu finanšu plānam. Un jāņem vērā, ka pašreiz mūsu rīcībā nav tik daudz elastības instrumentu. Tādēļ pat tiešām nogaidīsim, nogaidīsim šo atbildi no juridiskā dienesta, arī no padoms juridiskā dienesta un tad uh, mēs varēsim labāk saprast, ko tas nozīmēs parlamentam. Gan runājot par ITER finansējumu, gan arī par budžetu procedūru nākotnē, un mēs tad varēsim labāk saprast, vai tas nāks par labu parlamentam vai nē. Es, protams, varētu šeit vēl iedziļināties šajā matērijā, diskusijas nu diena ir ļoti interesantas, bet es nezinu, vai ir īstais brīdis to darīt. Un, protams, ir, eh, jāsaprot, vai uh, lielāka elastība budžeta procedūra nākotnē nostādīs uh, citā gaismā. Tā tad ITER finansējums, par to es vairs nevēlos runāt, bet ja situācija turpinās atrisināties uh, tādās pašās sliedēs kā tagad, kas notiks lauksaimniecībā? Mums ir jārunā arī par šo pārtiks instrumentu, par jaunu pārtiks instrumentu. No šādām debatēm mēs arī neizvairīsimies, tas ir neizbēgami jo jāņem vērā, ka uh, cenu struktūras mainās vienkārši tādos katastrofālos ātrumos, cik ilgi mēs varēsim uh, ar to samierināties. Protams, uh, uh, ir iespējams spekulācijas, spekulācijas jau notiek, mums ir jāsaprot, vai mēs tur varam vispār kaut ko mainīt, vai mēs varam tur iejaukties, uh, šīs spekulācijas tiek vērtētas atšķirīgi, es nevaru piekrist tam, ko komisija piedāvāja, uh, viņi veic analīzi, īstenībā situācija ir daudz sarežģītāka, īstenībā uh, Eh, ļoti, eh, ja kakao notiek kakao pupiņu tirzniecība, tā maina eh, šajā tirzniecības ķēdītē, tirgotāji nomainās kādas 14 reizes līdz šīs kakao pupiņas vispār sasniedz Eiropu, un tad tur pavērs tādas spekulācija iespējas, par kādām mēs vispār nevaram sapņot. Un, protams, cenas attīstās tādā katastrofālā ātrumā, un mēs varam atgriezties tajā situācijā, kāda atradāmies 2007. gadā. Bet mēs visu tur neatrisinājām līdz galam. Nu, padomāsim par pasaules pārtikas programmām, par visiem šiem aspektiem. Un, uh, ir sagatavots arī ziņojums uh, par uh, budžeta atbalstu sniegšanu konkrētām valstīm un par finansējumu, un uh, tā ir patiešām tāda visai bēdīga aina, kas šeit iezīmējas, un mums noteikti kaut kas ir jādara, jāsadarbojas ar starptautiskajām organizācijām, un tas viss var pieņemt tādas neparedzētas apjoms vēl gada laikā. Es te nevēlos izteikt nekādas uh, spekulācijas, mētāties ar prognozēm, bet tas, protams, varētu ietekmēt arī ilgadējo budžetu budžeta plānošanu. Es saprotu, ka es godmeņu kungam nevaru atbildēt pilnībā uz visiem viņa jautājumiem. Vienkārši pagaidīsim, kas notiks nākamo nedēļu laikā. Tad mēs varēsim jau izdarīt konkrētākus secinājumus un mums pavērsies arī jaunas iespējas sarunu vešanā, bet pagaidām vēl būtu pāragri visu redzēt tādā ļoti rožainā gaismā. Mums E, kopīgi ar padomi un komisiju. Viss tas ir pietiekami augstasinīgi jāpārspriež, jāanalizē viņu priekšlikumi, un tad jau mūsu komitejas pozīcija būs labāk izstrādāta, un mēs varēsim saprast, ko darīt tālāk. Es ceru, ka padome un komisija varbūt nākamajos mēnešos iz, izjutīs spēcīgāku spiedienu nekā mēs. Paldies! Merci. Liels paldies, saka priekšādātājs. Paldies, Raimer. Nu, tātad, nu, viss ir skaidrs. Mums ir vajadzīgs pirmām kārtām šis juridiskais atzinums no, no dienesta. Nu, un pēc tam varēsim attiecīgi rīkoties, un lai to spēcīgi darītu, mums e, jāpārliecinās, ka uz rīcībā ir spēcīgs dokuments. Un mums jāskatās, protams, arī tālāk. Jāskatās uz aktuālo situāciju, lai parādā, nu, un šajā gadījumā jāpārliecās ir par to, vai laiks ir mūsu pusē, vai tas strādā pret mums. Nu, tas būs referents ziņā, un mēs taču viņam uzticamies. Mūsu nākamajā sanāksmē, es domāju, mēs pilnīgi noteikti varēsim atgriezties pie šīm debatēm, un tad mums būs arī tālāk pamata informācija, kas nepieciešama šajā gadījumā. Tātad, kolēģi ierosina pāriet pie 16. darba kārtības punkta. Tas ir pēdējais balsojums. Pirms pievēršamies uh, Salivan kunga klātbūtnē cita veida jautājumiem, respektīvi ēku politikai, kas ēkām, attiecībā uz ēkām, kas paredzēts Eiropas ārējiem darbības dienestam. Tātad vispirms 16. punkts balsošana, kas es saprotu, ka te runājam par pārvietojumiem, pārskaitījumiem. Sidonija neko īpaši nav ierosinājusi atsevišķu. Sidonija, vai tev ir ko teikt? Jā, būtībā ir e, viens šāds pārcēlums, kas komiteja jau ir apspriest, taču es neesmu gatava rekomendēt to apstiprināt, jo principā jūs vēl neesat saņēmuši tekstu precīzi, kā tas ir par šo uh, transferu. Un es domāju, mēs to mierīgi varam atlikt uz nākamo komitejas sēdi. Ļoti labi, tā arī darīsim. Līdz ar to lēmums pieņemts. Bet Helga, Helga, jūsu gadījuma 16. punkts, tas gan nav tik vienkārši. Jums gan ir ko teikt, vai ne tā? As soon as she... Nu, tikko vien jūs būsiet beiguši šo personīgo sarunu ar godmaņa kungu, jā, tikko jūs būsiet beiguši šo sarunu, tad varēsiet izteikties. Lūdzu, Helga. Nē, nē, nekādā gadījumā negribu jums traucēt šai sarunā. Bet nu ir pienācis brīdis, kad Helga varētu prezentēt uh, pārvietojumus, tātad viņi varētu likt mums pārvietojumu projektus priekšā attiecībā uz revīzijas palātu Helga lūdzu. Diemžēl runātāja vēl nav ieslēgts mikrofons. Es atvainojos. Uh, um, I speak German. Runāšu vācu valodā. Revīzijas palātai Eh, tagad eh, desmitajā kategorijā ir neparedzēti izdevumi, proti revīzijas palātas eh, locekļu atalgojums. Tagad ir paredzēta trīs darbinieku nomaiņa, jauniem darbiniekiem ir jāpārceļās uz Luksemburgu, un šeit rodas neparedzēti izdevumi. Tas īstenībā nebija paredzams, sagatavojot 2011. gada budžetu. Tādēļ mēs šeit piedāvājam 448 tūkstoši tūkstošus, eh, un šeit ir eh, paredzēta nauda atalgojumiem, lai varētu finansēt šīs pārcelšanās izmaksas. 16 eh, tūkstoši eiro ir paredzēti ceļošanai, 141 tūkstotis pārcelšanās izdevumi, 26 tūkstoši eiro E, mājokļu iekārtošanai, un te vēl ir arī paredzētas e, citas izmaksas. Man tas e, pagaidām šķiet visu ļoti normāli un loģiski. Ja kolēģi vēlas kaut ko piemetināt, varbūt, ka šeit ir arī kāds revīzijas palātas pārstāvis, es vēlētos dzirdēt varbūt jūsu izteikumus. Man šeit nekādas problēmas nerodas, bet ja kolēģi kaut ko vēlas piebilst, lūdzu. Merci, Elga. Paldies, Helga. Portaškungs, lūdzu. Estou mais tranquilo em não serem milhões. Ser... Paldies, priekšādātāji. Nu, esmu nomierinājusies, Oma man ir uzlabojusies. Un, jebkurā gadījumā, trīs revizijas palātas eh, dalībnieki no nu, 440 ceļo vai vairāk kā citi. Kā, vai mēs varētu dabūt kādu sīkāku informāciju par šo jautājumu, par šo punktu? Madame le rapporteur. La... Referents kundze. Nē, atvainojiet, Vermans kundze, vēl viens jautājums. Nu, un ja ir vēl kāds, kas šeit, ja ir kāds, kas pārstāv revizijas palātu, arī viņam būšu gatavs dot vārdu, nenoliedzam tikko pus uzdot visu jautājumu. Vertmans kundze, lūdzu jums vārds. Ja. Dankeschön. Paldies. Vēlējos uzdot jautājumu par 60 eh, tūkstošiem, kas tiek dalīti uz trīs, tātad 20 tūkstoši. Uh, Uh, uz vienu cilvēku. Tātad šīs pārcelšanās izmaksas, es domāju, ka jebkurš man varētu piekrist, ka 20 tūkstoši ir tāda visai augsta summa, lai pārvāktos uz citu valsti. Tālāk uh, mums ir jāpieprasa uh, paskaidrojumi no revīzijas palātas par šīm augstajām izmaksām. Kādēļ 20 tūkstoši uz vienu cilvēku pārcelšanās izmaksas? Nu, kā viņi ir nonākuši vispār pie šādām aplēsēm? Es labprāt iepazītos arī ar skaitļiem, ar uh, konkrētiem dokumentiem, lai es varētu iegūt tādu bagātīgāku informāciju. Un tad es varētu varbūt arī tā pamatīgāk eh, analizēt situāciju, kādēļ radās šie 20 tūkstoši. Paldies! Paldies, Roila. Paldies, Roila kungs, tālāk. <coughs> Thank you, Chairman. Uh, initially I also... Paldies, priekšsādātāji. Es arī sākotnēji domāju, ka varbūt tā bija diezgan liela nauda trījiem cilvēkiem, trījiem revizijas palātas pārstāvjiem. Un, un tur tiešām uh, pas, paskaidrojums, es domāju, būtu viena vietā attiecībā šiem izdevumiem, bet ziņojumā turklāt arī teikts, ka Varbūt iespējams 12. sadaļā nebūtu pietiekami daudz rezervi un būs vajadzīgs tālākas korekcijas gada gaitā. Un arī es gribēju vaicāt, vai referenti vai varbūt revizijas palātas pārstāvs varētu paskaidrot, kāda veida korekcijas šeit paredzēts un kādas papildu līdzekļi varētu būt vajadzīgi šai saistībā. Merci. Paldies, saka priekšsēdētājs. Vai ir kāds no revīzijas palātas, kas varētu izteikties? Nē, nav. Acīm redzot, viņiem nav bijuši līdzekļi, lai atbrauktu uz šejienu. Eh, Helga, jums, jums vārds, vai jūs varat atbildēt uz šiem jautājumiem? Helga, tātad jums vārds. Jā, Herr, um, thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Tā tad ceļojuma izmaksas tātad 16 tūkstoši eiro. Tā nav tā summa, ko nosauc Portaškungs, un 16 tūkstoši ko mēs īsti vēlamies. Revīzijas palāts uh, darbiniekiem ir jābraukā, viņiem ir jāpārbauda uh, visu uz uh, vietas, viņiem ir jādodas uz citām iestādēm. Un ja mēs vēlamies, lai viņi veic pēc iespējas labāk kontroli, tad mums viņiem arī ir jāapmaksā ceļojuma izmaksas. Tālāk par pārcelšanās izmaksām es īstenībā nevaru jums sniegt pilnīgāku informāciju, jo nav ieradies revīzijas palāts loceklis. Tad, kad viņš ieradīsies, tad mēs varbūt varēsim par to pamatīgāk apspriesties, bet eh, pagaidām jums visas šīs detaļas nevar piedāvāt, un tas mums jādara nākamreiz vienkārši. Paldies! Très bien, je vous remercie. Ça... Lieliski, paldies. Nu, man liekas, tas diezgan tāds vietas priekšlikums. Tātad tajā brīdī, kad uh, būs pietiekama informācija. Paldies, referents kundze. Labi, līdz ar to pārējam pie šī lielā, svarīgā temata - ēkas ēkas atvaļinājuma brīvdienu nams Salivana kungam. Lieliski. Nu tā tad. Esam priecīgi atkal redzēt jūs mividū nenoliedzami. Un došu vārdu mūsu referentēji Monikai Holmajerei, kas mums jau ir iepriekšējā sanāksmē likus priekšā šo kopējo problemātiku. Tātad viņi jau ir runājusi par ārējā darbības dienesta ēku. Un lūk, nu saņemsim precizētu informāciju par svaigāko, svaigākajiem tendencēm šajā jomā un varbūt papildus informāciju, ko varam prasīt no Salavana kunga. Monika, jums vārds. Libējā posicindē. Priekšsēdētāja kungs, ģenerāldirektora kungs, dārgie kolēģi, dārgās kolēģis. Es ļoti vaļsirdīgi varu uh, eh, pateikt, ka es labprātāk jā šeit runātu par vasarnīcām un brīvdienu namiem nekā par šo jautājumu. Nu, tas man prasīja ļoti daudz laika un enerģijas, lai uh, sagatavot šo dokumentu. Jā, ja rodas jauna institūcija, tas patiešām sagādā daudz galvas sāpju un te rodas visādi sarežģījumi un uh, visām trim institūcijām tur ir jāveic milzu darbs. Tā tad. Uh, Eh, informācija, ko mēs saņēmām no citām institūcijām, nebija tik homogēna, eh, tur bija daudz atšķirību, tādēļ mums nedēļām ilgi vajadzēja pūlēties, lai radītu tādu labāku kopainu. Komisija nu dien sniedza mums palīdzīgu roku, padome nebija tik kooperatīvi noskaņota, bet nu beigās es ceru, ka šie skaitļi būs daudz maz saskaņoti, bet eh, simtprocentīgas garantijas es pat šo šodien jums nevar sniegt. Tātad mēs runājam par Eiropas ārējā dienesta ēku. Viņi vēlas īrēt eh, ēku kompleksu. Eh, tie, tās ir sešas eh, atsevišķas ēkas, bet tās ir arī savienotas cita ar citu ar tādiem īpašiem koridoriem. Uh, Vienā ēkā jau sēž EPSO, tātad uh, Eiropas Savienības personāla atlases dienests, un uh, šī ēka atrodas uh, Šūman laukumā. Es varbūt varu izteikties tā sarkastiski, kāds pārsteigums ēkas īpašnieki ir aksa un uh, jāņem vērā, ka komisijas vajadzībām šīs ēkas ir ļoti atbilstošas, bet tā varbūt ir tikai tāda sakritība. Jaunā ēka eh, tika piešķirta īpašniekiem 2009. gadā. Mēs šeit runājam par 1560 līdz 1700 eh, kvadrātmetriem lielu ēku, lielu platību. Uh, Un es domāju, ka e, īstenībā, ja mēs runājam par sešām ēkām, tad šī platība ir visai maza un tā neatbilst padomas un komisijas prasībām platības jomā. Uh, ir kopīgā platība 46, 46 kvadrātmetru, 46 tūkstošu kvadrātmetru apjomā. Paldies Dievam, te nav konstatēts nekādas problēmas ar asbestu, un es vēlos patiešām uh, ilustrēt mūsu lēmumu visai komitejai. Uh, Ārējās darbības dienests uzstādīja konkrētas prasības, proti pirmām kārtām viņi vēlas atrasties padoms un komisijas tuvumā. Jā, tas būtu saprotami. Otrām kārtām viņi vēlas, lai darbinieki varētu nu, atrasties pietiekami tuvu cits citam, jo, ja, piemēram, ārējais darbības dienests vēlas darboties efektīvi, protams, nebūtu iedomājams, ka tagad eh, visi darbinieki būtu izmētāti ļoti tālu cits no cita un atrastos eh, ēkās visā, katrs savā pilsētas malā protams, eh, jāņem vērā, ka šis ēku kompleks ir atbilstoši tam, lai tur izmitinātu jauno ārlietu dienestu. Citas ēkas īstenībā pat netika apspriestas. Uh, Šeit ir runāts par iespējamo īri 23 gadu garumā, šeit nav paredzētas pirkšanas iespējas, nav paredzētas atkāpes klauzulas un nav paredzēts ēku arī nojaukt, jo tas zināmā mērā saskaņā ar ārlietu dienestu vēlmēm šo līgumu vājinātu. Uh, Bija paredzēts līgumu noslēgt 2010. gada decembrī, bet budžeta komitejā bija konsultācijas, tādēļ šis datums tika pārcelts, piemēram, uz 2011. gada rudeni vai pašām gada beigām. Pateicoties Lisabonas līgumam, mēs tagad ietaupām no, naudu, kas ieturam nodokļos, bet īstenībā šeit rodas augstākas eksploatācijas eksploatācijas izmaksas. Kas notiek tieši tagad? Daļa no tā personāla, kam ir jāsāk strādāt ārlietu dienestā, tagad jau strādā komisijas un padomas ēkās, un ņemot vērā šo jauno dienestu, daļa no personāla jau Eh, sākus darboties ārlietu dienest jaunajās, jaunajā mītnē. Ja mēs runājam par šo kvadrātmetru skaitu, tur atšķīrās eh, dažādas informācijas detaļas. Es vēlējos to paskaidrot, es eh, iesniedzu informāciju arī ēnu referentiem un. Mēs šeit runājām par 38 tūkstošiem kvadrātmetru, kas īstenībā būtu brīvā platība, bet īstenībā brīvā platība būs apmēram 49 500 kvadrātmetri. Tālāk 48,000 kvadrātmetru bija tas skaitlis, ko mums piedāvāja komisija, un 10,000 kvadrātmetru, un tas nozīmētu 34 kvadrātmetri uz vienu cilvēku, bet kāda ir patiesā platība? Komisija ir paredzējusi 49 tūkstošus kvadrātmetru, 18 tūkstošu kvadrātmetru vienā ēkā un 10 tūkstošu kvadrātmetru ēkā Frosāra ielā. Pateicoties šai jaunajai platībai, varētu kompensēt trūkstošo platību. Tālāk 31 tūkstots kvadrātmetru, tā, tā ir izmantojamā platība, komisija varētu piedāvāt 14 tūkstošus kvadrātmetru, padome 12 tūkstošus un uh, ārlietu dienas 5 tūkstošu kvadrātmetru. Uh, vēl neesam saņēmuši uh, plaš, tādu smalkāku informāciju, kā tas viss um, tiks realizēts. Komisija jau teica, ka ir nepieciešamas papildus ēkas, jo tagad uh, nabaga darbinieki komisijā nu, ir burtiski saspiesti. Tādēļ ir jāplāno ilgākā termiņā, un padome teica, ka ir jāņem vērā arī nākotnes paplašināšanās. Horvātija taču vēl iestāsies ES, un arī šos darbiniekus vajadzēs kaut kur likt. Es saprotu, ka padomu varētu šeit cīnīties ar kaut kādām problēmām. Viņi vienmēr te, nāk lajā ar veselu virkni priekšrakstu, bet es esmu izrēķinājusi justus lipsijus ēkas platību, un tā ir patiešām milzīga. Jūs varētu mums tagad piedāvāt šo nu, ēkas plānu, tas ir ļoti tāds ilustrējošs. Es vēlējos pateikt, ka es vēlos saviem kolēģiem nu, piedāvāt uh, konkrētus ciparus, un arī ir jāsaprot, kas notiks ar šo platību un kas notiks ar galveno ēku. Die durchschnittliche Quadratmeterzahl im Rat beläuft sich derzeit auf 3. Tā tad mēs runājam par to, ka apmēram vienam cilvēkam būtu paredzēti 35 kvadrātmetri, komisija runā par 37 kvadrātmetriem uz vienu cilvēku, un tad tur vēl taču ir preses centrs. Nu, nevarētu teikt, ka viņi tur būtu ļoti nabadzīgi saspiesti padomē, nemaz tik maz vietas viņiem nav, kā viņi mēģina mums iestāstīt. Tālāk, runājot par uh, eh, personālu pārcelšanu, 49 tūkstoši kvadrātmetru tātad atbrīvotos, ja tiktu pārcelts viss personāls, uh, kā tas tiek plānots. Uh, šeit ir piedāvāt ļoti detalizēti skaitļi, kurš darbinieks, uz kurien tiks pārcelts, kāpēc un kā, un galvenajā ēkā Es nedomāju, ka galvenajā ēkā var eh, izvietot pilnīgi visus darbiniekus. Tas, protams, radīs mums problēmas, jo ārējās darbības dienests eh, jau ir nācis klajā ar savām aplēsēm, un es dzirdēju, ka viņi vēlas izveidot tādus eh, lielus birojus, kur varētu sēdēt lielāks cilvēku skaits. Nu, es nezinu, kā tas praksē izskatīsies, jo šāda pieeja īstenībā ir, nav sevi attaisnojusi ja tiek eh, tādas lielas zāles, biroju zāles uh, izveidotas, tad uh, ir jau pierādīts, ka cilvēki strādā sliktāk un uh, tas ir patiešām kontraproduktīvi. Tādēļ ārlietu dienests plānojot šīs ēkas, plānojot kabinetu izlietojumu, varētu patiešām uh, uh, vadīties no tādiem loģiskākiem un konstruktīvākiem apsvērumiem. Protams, ārlietu dienestam ir nepieciešams uh, papildus telpas, viņiem ir nepieciešams konferenču zāles, jāpadomā arī par drošību, ir jābūt preses centram. Uh, Un, protams, ar ārējās darbības dienestu mēs nevaram ievietot jebkurā ēkā, ne jau tāpēc, ka viņi gribētu kaut kādu luksusu, dzīvot, strādāt ekskluzīvos apstākļos, bet tā vienkārši ir, tad ir nepieciešamība. Ja mēs runājam par galveno ēku, šeit ir eh, tāds viens āķis. Piecās eh, paredzētajās ēkās pagrabā ir paredzēta veikals, um, frīzētava, sporta zālē, tad vēl uh, bioveikaliņš, restorāns un, uh, protams, uh, tur ir paredzētas uh, ārkārtas izējas, uh, visām šīm, e, visām šīm iestādēm un ir jābūt arī izējai uz autostāvvietu un varbūt, ka to visu tur e, e, nav iespējams tik labi izvietot, un ja pagrabā atradīsies frizētavs un restorāni, tad nodrošināt arī uh, pietiekami labas garantijas nelaimes gadījumā nav tik vienkārši tā, tad uh, nodrošināt evakuāciju, ja tas ir nepieciešams neskatoties uz uh, to, ka tur būs restorāns un lielveikals, uh, mēs varam piešķirt šo ēku ārējās darbības dienestam, bet uh, Joprojām esmu noraizējusies, man ir zināmas šaubas. Es nezinu, vai, eh, piemēram, ārlietu dienests par to ir pārliecināts. Es eh, zinu, ka, piemēram, eh, Lielbritānijas vēstniecībai arī esot it kā restorāns viņu ēkas pagrabā, bet tas nevar garantēt simtprocentīgu drošību, ja, piemēram, ir jāvē, jāevakuē darbinieki. Tagad par izmaksām. Die Kosten sollen jährlich nominal Par izmaksām, nominālās izmaksas. Mēs šeit nerunājam par indeksāciju. Tas uh, izmaksātu 12,5 miljonus vienā gadā. Tā tad 46 tūkstoši ir platība, un tas nozīmētu ieskaitu izskatot eh, visas eh, tekošās izmaksas 255 eh, eiro uz vienu kvadrātmetru. Un ņemot vērā visas Eiropas institūcijas, Eiropas institūcija izmaksas, mēs šeit runājam par tirgus cenu. Tirgus cena ir visai augsta, jo arī apkārtējās ēkas, piemēram, var tad izīrēt lobbyiem un tā tālāk, un tas jau arī ir cieši saistīts ar institūcijām. Uh, Un mēs šeit varam runāt par tādām normālām tirgus cenām, kas tiek maksātas Eiropas uh, kopienu rajonā, un tādas tās ir. Tālāk 11,3 miljoni, 130 tūkstoši ir kopīgā uh, vairākos mērķos, vairākiem mērķiem izmantojamo telpu platība 170 eiro ir cena par vienu kvadrātmetru, tad ir vēl arhīvs. Uh, Un šeit mēs runājam par 550 eh, eiro par vienu kvadrātmetru. Un kādas problēmas šeit vēl rodas? Stāvvietas 100, 1550 cilvēkiem, protams, šeit ir jāiekļauj arī stāvvieta augstajai pārstāvēji, bet tur ir iespējams tagad novietot 170, 270 mašīnas. Nu, es domāju, tas nav atbilstoši. Pat Ripels kundze tagad nevarētu ar man strīdēties. Citādi sind, als es normāli üblich sein soll. Nu, tātad šeit ir akūts stāvvietu trūkums saskaņā ar uh, līgumu. Uh, Eh, ir paredzēta sākotnējā īre uz 25 mēnešiem. Protams, mums ir eh, jāveic arī iekārtošanas darbi, remonta darbi. Sākumā bija plānots šajā ēkā izvietot komisijas darbiniekus, tagad eh, tā ir jāpielāgo ārlietu dienestu vajadzībām, ir jābūt tātad vēl otrajai ieejai, ir jābūt garantētai drošībai, jāiekārto konferenču zāles, augstās pārstāvis kabinets un tā tālāk. Tātad tad uh, šīs ēka, šī ēka uh, mums uh, prasa citu iekārtojumu, šeit ir pilnīgi citas prasības, un šīs prasības atšķiras no tām prasībām, kādas bija komisijai. Nu jā, varbūt mums te ir jābūt tādiem mākslinieciski radošiem. Jāņem vērā, ka šī ēka, protams, nebūs neitrāla izmaksu ziņā, un mēs to nevaram panākt, un, godīgi sakot, mēs arī to neprognozējām līdz pat šai donie, dienai. Äh, es domāju, ka mēs vēl nevaram pateikt, äh, cik maksās äh, remontdarbi un pielāgošana. Un šeit mēs runājam par to, ka Aksa līgu ir noīrējusi uh, ēku uz 32 eh, gadiem un eh, pielāgošanas eh, darbi te ir aplēsas 20 miljonu apmērā, bet šīs izmaksas vēl var mainīties laika gaitā. Un mēs to arī tā dzirdējam, aksa vismaz ar tā teica ēkas īpašnieki. Bet mēs arī dzirdējām ka balstoties uz iepriekšējo pieredzi ir iespējams veikt nu, tādus visai pamatotus aprēķinus, jo, protams, arī pagātnē ir būvētas ēkas un ēkas ir remontētas. Tālāk runājot par drošības standartu izmaksām, mēs vēl šeit nesam veikuši aprēķinus un pirmās aplēses bija 3,3 miljonu apmērā. Nu, es to uzreiz jau no paša sākuma apšaubīju un lūdzu mūs iepazīstināt ar, tādiem, eh, ar tādām pamatotām drošības izmaksām, kas patiešām būtu realistiskas, un grozījumos eh, komisija runāja par 3,3 miljoniem, bet tās bija tikai sākotnējās izmaksas, un viņi arī teica, ka eh, šīs izmaksas varētu pieaugt. Tagad tiek runāts par 8,5 miljoniem, un tās ir maksimālās izmaksas. Nu, es nezinu, vai pietiks arī ar 8 miljoniem. Tagad vēl pāragra neko nespriedīšu, bet tādas eh, man tik piedāvātas. Ja mēs eh, lemsim šo ēku piešķirt eh, ārējās darbības dienestam, tad mums arī ir jāvienojas par konkrētām uh, summām. Ja tur būs izmaiņas, teiksim, 100 tūkstoši apmērā, labi, tad viņiem tas mums nav jāpaziņo. Bet ja jau mēs šeit runāsim par miljoniem, viņiem nekavējoties ir jāinformē budžeta komiteju un budžeta komitejai ir jāveic saskaņošana šajā finanšu plānošanā. Pagaidām vēl nav ticis izsludināts konkurss, un komisija veica analīzi, vai šajā reģionā varētu eventuāli īrēt citas ēkas. Tika runāts tikai par šo uh, kapitāla ēku un ārējās uh, darbības dienests. Uh, Eh, nepublicēja nekādas ziņas, ka ēkas tiek meklētas un līdz ar to it kā nesot eh, nekādus, nekādu citu iespēju, nekādu citu ēku. Es te varētu tagad spēlēt eh, sātana advokātu un teikt, ka ir citas iespējas. Un eh, vienkārši ārējās darbības dienests eh, neskatās uz citām alternatīvām, un eh, tās tika noliektas jau pašā sākumā. Man kā referentei tomēr ir jādomā, kādas ir citas iespējas, kādas būtu teorētiskās alternatīvas, un ne tikai teorētiskās, bet arī praktiskās alternatīvas, pat ja šī jaunā institūcija par tām nedomā. Ir šis jaunais uh, rajons, tātad Breidel 1, Breidel 2, kur uh, uh, atrodas augst, padoms priekšsēdētāja kabinets un Breidel uh, ielā esošā ēka, tur jau atrodas konferenču zāles un citas telpas. Nu, teikšu eh, atklāti, jā, nu ir arī skaistākas ēkas Briselē. Brēdel viens, jā, nu šī ēka vēl izstāstīja ir ciešami, bet Brēdel divi, nu jā, tad tas ir visai drausmīgi un eh, es domāju, ka arhitektūra varēja būt eh, jaukāka, lai vēl tā maigi izteiktos. Nu, tā ir tāda ēka, kas ir paredzēta konkrētiem mērķiem. Tā tā ir ļoti vienkārša, bet. Brēdel 1 un Brēdel 2 ēkas noteikti varētu atbilst arī ārējā uh, dienesta vajadzībām. Šī ēka mm, piedara mums, uh, tā ir ēka, kas piedara Eiropas Savienībai, tur noteikti arī vajadzētu veikt remontu, bet no tā nevar izvairīties nevienā ēkā. Uh, Noteikti, ja mēs izīrētu šīs abas ēkas ārējās darbības dienestam, mums būtu nepieciešama arī šī kapitāla ēka, no tā mēs nevarētu izbēgt, bet, eh, protams, bija arī pietiekam plašas diskusijas par šo kapitāla ēku, bet eh, mēs eh, netikām pārāk labprātīgi uzklausīti. Bet eh, viņiem nepatīk šīs brēdela ēkas. Viņi saka, ka šīs ēkas nav pietiekami prestižas, eh, tās nav pietiekami labi redzamas, un Breidela remontdarbi izmaksātu ļoti daudz. Es nevaru to pati tagad tā spriest, cik tas varētu izmaksāt, tas ir jāatstāj speciālistu ziņā, bet ārējās darbības dienests eh, teica, ka m, mm, nepieciešamās izmaksas arī eh, veicot zināmas pārmaiņas un, un eh, remontdarbus un tādas pamatīgākas iejaukšanās varētu būt ļoti augstas. Protams, mēs nevaram šos argumentus ignorēt. Šis pirmais arguments eh, varētu būt pieņemams, bet citi argumenti tur par ēku arhitektūru un tā, tie man nav pieņemami. Tālāk. Es pirmo reizi šajā komitejā lūdzu Eh, kolēģus izteikties, un es lūdzu kolēģus izteikt savu viedokli, jo šis eh, jautājums nav galīgi, nav, nav vienkārši. Ja mēs te runājam par vismaz 270 miljoniem, tās ir gaidāmās izmaksas, nu mēs nevaram tā vienā minūtē pieņemt lēmumu. Mums tas ir rūpīgi jāpārdomā un jāievēro arī budžeta neutralitāte. Tādēļ lūdzu kolēģis vaļsirdīgi izteikties un paust man savu pozīciju, neko neizpušķojot. Es eh, vēlētos, lai ārējās darbības dienests eh, strādātu vienā mājā. Nevajadzētu viņus sadalīt pa četrām, piecām mājām, jo tas mazinātu produktivitāti un apgrūtinātu administrāciju. Mēs to eh, arī nevēlamies darīt. Mēs, piemēram, parlamentā visi sēžam vienā ēkā, revīzijas palātā ir tas pats, arī Eiropas kopientiesa dara to pašu, Un es domāju, ka ārējās darbības dienests, protams, var atļauties ko vairāk, bet es šeit esmu piedāvājis divus variantus. Pirmām kārtām mēs Eh, sniegsim savu, dosim savu svētību, lai, ERD, lai da, ārējās darbības dienests var ievākties šajā kapitāla ēkā, bet galējās izmaksas vēl nav finalizētas, bet eh, mums ir tāds uh, ietvars, mēs zinām, kāda ir paredzētā platība, mēs tam varam piekrist, bet tālāk visi šie papīri un cipari, tur ir jābūt arī informācijai par detaļām, par atsevišķām izmaksām, lietām, un e, viņiem, protams, ir saistības mūs informēt. Un, protams, mēs esam jau vairākas reizes pieprasījuši no viņiem informāciju, mēs esam pateikuši, kur ir šie sāpīgie punkti un kāda ir otrā iespēja. Ir uh, rūpīgi jāiepazīst ar šo breidelu ēku, jāpaskatās, vai tur ir iespējams izvietot dienestu. Protams, pētījumu tagad nevar veikt šausmīgi ilgi, bet atcerēsimies, ka mēs esam budžeta komiteja un mums arī ir jāatskaitās par izmaksām. Vēlējos sirsnīgi pateikties eh, visiem kolēģiem, vēlējos pateikties uz Salivanu kungam, kas vienmēr bijis ļoti pretim nākoši, neskatoties uz jautājumu sarežģītību. Arī komisija bija ļoti atklāta un pēc eh, tādām eh, sākotnējām diskusijām arī ar dienestu. Viņi mums piedāvāja tādu ļoti visaptverošu informāciju, arī padomu bija gatavs sadarboties un es tagad uh, Domāju, jūs ļoti labi varat saprast pēc eh, manas uzstāšanās, ka man bija daudz grūtību, tas viss nebija tāds eh, vienas stundas darbs, un es ar ļoti lielu prieku uzklausīšu jūsu pozīciju, lai mēs varētu pieņemt lēmumu. Es varu arī saprast, eh, ka dienests saņem šo kapitāla ēku, bet es nevaru tā vienkārši pateikt, jā, labi, piekrītam, un es kā ēnu referentu tam piekrītu par visiem 100%, neuzdodot nekādus cits jautājumus. Nu, eh, to es šodien nevaru izdarīt. Bien, merci, Monika. Lieliski, Monika, paldies, paldies un paldies par šo prezentāciju, kas bija tik skaidra, visaptveroša par šo ārkārtīgi svarīgo tematu. Nu, Salivan kungs, protams, arī jums došu vārdu, bet vispirms ierosinu, varbūt vispirms uzklausīt mūsu kolēģis, kuriem varbūt ir cita veida jautājumi, ko viņi vēlas jums uzdot vai komentāru, ko tie vēlas izteikt. Pirms mēs um, dodam savu atzinumu. Lūkšu kolēģiem izteikties īsi, jo Monika, jāsaka, runāja diezgan gari un šķiet arī izmantoja gandrīz visu atvēlto laiku. Nē, nē, nē, tā nav nekad kritika, Monika, nē, nē. Bet vienkārši, lai pātrinātu visu procesu, tā tad do, došu kolēģiem vārdu pieci runātāji, seši ar Helgu kopā ar to sarakstu slēdzu. Atvainojiet. Arī Vozovičs kungs vēl tā tad septiņi un Inga. Nu, tā, ar to gan runātāju sarakstu tā tad slēdzu. Katra minūte. Harton kungs, jums pirmais, jūs pirmais lūdzat vārdu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Tas gan bieži nenotiek, bet varu tagad uh, izteikt savu uzslavu Holmējers kundzei. Uh, mēs no Brīvības partijas Nīderlandē nekad neesam atbild, at, atbalstījuši šādu Eiropas Savienības iejaukšanos ārlietās un īpašu dienestu izveidošanu. Tam vajadzētu būt dalību valstu pārziņā. Uh, Un jāņem vērā, ka e, šis paredzētais budžets tas ir šausmīgi. Un e, kādēļ ir nepieciešams īrēt jaunas ēkas, ja es jau piedar ēkas? Un varbūt, ka varētu izmantot jau mūsu rīcībā esošās e, celtnes. Tālāk jums nevajadzētu būt pārsteigtiem, eh, ja mūsu partija nedos savu svētību šim lēmumam. Un, protams, mums vajadzētu arī pagaidīt vairāk informācijas no padomas. Mēs jau pirms tam jūs brīdinājām, ka šīs izmaksas vienkārši būs neparedzēti augstas. Un ļoti žēl, ka kolēģi mūs jau sākumā neuzklausīja. Un pašreizējais priekšlikums vispār mums nav pieņemams. Jā, paldies. Jūs apzināties ka pat ja jūs bijat naidīgi noskaņot pret dienas izvedošanu, bet nu, līdz ar to jūs palielināt izmaksas, jo tajā brīdī, kad mums būs viena ārlietu ministrija visai Eiropas Savienībai, tad tādā gadījumā vairs nebūs šīs dalījuma pa 27, un līdz ar to būs izteikti samazinājušās visas šīs ārpolitikas izmaksas. Nu, tā ir politiska izvēle. Salvador, tālāk jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Um, es varētu izvirzīt kādu teoriju, un tā šķiet visai pievilcīga, nu, jūsu tāda ir. Tātad mums nebūs 27 ministri, bet viens taču. Diemžēl starp teoriju un praksi ir milzīga mm, plaisa un paies ļoti ilgs laiks, pirms tas viss realizēsies tādā veidā. Uh, Un jāsaka, ka uh, iestādes prestižs ir lielā mērā atkarīgs no tā, cik prestižā ēkā iestāde atrodas. Nu, es gribētu sacīt, ka Hartona kungam es tomēr eh, gribētu iebilst. Mums ir vajadzīgs ārējās rīcības dienests, taču Protams, runājot par budžeta neutralitāti, mēs varam apšaubīt budžeta priekšlikumu, jo šeit es neredzu nekādu budžeta neutralitāti. Un mums ir jāskatās, kā tas viss ietekmēs budžetu, šīs te ēkas, un kā pats dienests un tā uzturēšana ietekmēs budžetu. Un vispār mēs šeit runājam par ēku politiku. Un, uh, Nu, Holmairs kundze, piemēram, runāja par Bredel 1 un Bredel 2 ēkām, un es tiešām gribētu ļoti skaidru skaidrojumu par to, kāpēc tad mēs nevaram izmantojam šīs ēkas, mm, lai izvietotu tur arī asarīcības dienestu, jo, ja mēs tādu sakarīgu skaidrojumu nesaņemsim, tad mēs arī nevarēsim mm, pieņemt šo te piedāvāto pirmo opciju. Kāpēc mēs nevaram izmantot šīs brēdelēkas? Portaškungs lūdzu. Pirmais komentārs. Vispār mani pārsteidz šī te ideja par eh, kvadrātmetriem uz cilvēku. Tur lūk šis salīdzinājums eh, starp institūcijām. Uh, Es par to neko, eh, par to nebiju dzirdējis iepriekš, un tāpēc man būtu nepieciešama papildus paskaidrojumi. Ārējais rīcības dienas vēlas prestīžu ēku un drošu ēku. Bet eh, viņi ir izvēlējušies pašu eh, dārgāko ēku vienlaicīgi. Kādā mērā tas ir saistīts? Tātad tas, kas tiek piedāvāts. Mm, būtībā ir risinājums, kas no budžeta viedokļa šķiet ārkārtīgi sarežģīts. Un man ir arī vēl trešais komentārs. Es eh, nespēju saprast apdrošinātāju attieksmi. Es šeit domāju aksu. Uh, Tātad, ja par īri ir jāmaksā 3 miljoni, tad, eh, un bez, bez nekādas iespējas izpirkt ēku, tā ir pa logu izsviesta nauda. Un tas mums neļauj arī nekādas sarunas vest, un līdz ar to mums vienkārši jāpaceļ rokas un jāpadodas. Tad kaut ko izīrēt uz 23 gadiem bez iespējas eh, izpirkt ēku, man liekas, tas ir, nu, tas ir ļoti nesaprātīgs lēmums. domājot šī, eh, ka mūsu priekšsēdētā ideja par vienu diplomātisko dienestu visai Eiropas Savienībai, eh, nu jā, šī ideja ir interesanta, bet eh, es domāju, ka tas nav aktuāli vēl šodien. Un man patika labāk tā otra opcija, ko piedāvāja referenti. Paldies, Bokroškungs tālāk. Thank you very much, just very brief. Paldies pavisam īsi. Es arī atbalstītu otro opciju, jo taupības uh, laikmetā nevienam dienestam Eiropas Savienībā nav tiesību teikt, ka prestīža un saredzamības pēc viņi grib tērēt ievērojami lielākus naudas summas. Mums ir jāievēro budžeta neutralitāte vai vismaz tai jāpietuvinās. Uh, buildings, which are... Cik tālu tas iespējams? Un otrā opcija ir uh, nod, nodari, ja otrā opcija ir derīga citiem dienestiem, tad kāpēc lai tā nederētu ārējās rīcības dienestam? Paldies, Vērtmans kundze, tālāk. Čin. Paldies. Es arī vēlējos uh, izteikties par otro iespēju atbalstīt to. Un uh, kādēļ? Uh, Holmajeras kundze mums ļoti labi pierādīja, ka mēs varam rūpīgi iepazīties ar visām detaļām, un mēs nevaram teikt, ka mums tagad vajadzētu paņemt kapitāla ēku tikai prestiža dēļ. Mēs jau visi esam cilvēki, mēs visi veicam savu darbu, es ceru, ka veicam to pēc labākās sirdsapziņas, nestoties uz to, vai mēs sēžam skaistākā ēkā vai netik prestižā ēkā. Es domāju, tas nekādā ziņā neietekmē mūsu darbu kvalitāti. Un uh, ko tad teiks mūsu pilsūņi? pilsoņi, ja viņi redzēs, ka tagad mēs atļaujamies šādu luksusu. Protams, mums vajadzētu ēku rūpīgi izpētīt, pastīties, cik tā ir kvalitatīva, un Holmēras kundze teica, ka tā jau pieder mums, kādēļ tad mums vispār ir jāņem cita ēka, un e, dienests varbūt varētu ar mums e, padiskutēt, kāpēc tad viņi tik ļoti vēlas šo kapitalu ēku, un tad e, 21 gadu īrēt ēku par milzu naudu bez iespējām to iegādāties, nu tas mums radīs milzīgas problēmas arī domājot par budžeta neutralitāti, un pilsoņi amerikāņi arī uh, domāju labāk atbalstīt šo brēdelēku. Paldies. Je vous remercie. Helga. Helga tālāk. Thank you, Chair. Also ich ähm, bin Frau Hohlmeier sehr dankbar. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es äh, vēlējos pateikties Holmajeras kundzei par viņas vaļsirdību. Viņa ļoti uh, E, skaidri pauda savu viedokli, un, protams, viss šis e, celtņu ēku jautājums nav tik vienkārši. Mums noteikti ir jāpadomā e, par pareizo lēmumu. Mēs vēlamies, lai ārlietu dienas darbotos labi, efektīvi. Mēs esam ļoti ilgi par to jau ķīvējušies, un es negribu, lai tagad mēs cietu, ciestu neveiksmi. Holmējers kundze. Uh, Protams, eh, ārlietu dienestam ir jāsāk darboties, un uh, visi cerēja, ka uh, izdevumi tiks ļoti rūpīgi pārbaudīti, un, protams, mēs nevēlamies uh, sekt kaut kādas papildu izdevumus, bet, protams, šīs cenas uh, izmaksas pieauga ļoti ātri, bet uh, mēs varētu varbūt. Uh, um, E, padomāt, ja mums ir nepieciešama jauna ēka, tā ir jāpārceļ, tā ir jāremontē, nu ko mēs šeit vairs varam teikt par budžeta neutralitāti. Es, protams, saprotu šo politisko vēstījumu, bet uh, rīcība man šķiet aplama. Mums nevajadzētu tagad radīt papildus izmaksas, bet cik maksātu uh, šie pārcelšanas darbi, pārbūves darbi, tas mums arī ir jāsaprot. Tālāk, politiskā argumentācija. Ņemot vērā budžeta konsultācijas, to, kas notika, lai vispār vienotos par 2011. gada budžetu, atcerēsimies padomas rīcību. Un tagad komisija un padome mums saka, mēs vispār dažas uh, iespējas nepārbaudām. Viņi ir izvēlušies vienu ēku un miers, bet šis milzīgais spiediens nav paciešams un viņi tagad liek visiem taupīt, bet paši jau neskatās, kas notiek viņu mājas priekšā. Uh, Šīs eh, diskusijas ir notikušas jau ļoti ilgi, un eh, tagad eh, padome un komisija vienkārši ir pārkāpušas tādus nopietnus baušļus. Viņi visiem liek kaut ko pārbaudīt, liek skatīties, kur ir iespējams ietaupīt, bet paši vispār neko negrib darīt. Nu, tas nav pieņemami. Tieši tādēļ Nu, es nevaru tagad pateikt, vai Breidela ēka būtu labāka vai nē, bet es domāju, ir noteikti jāpārbauda, ir jāiepazīst ar izmaksām, cik potenciāli izmaksātu Breidela ēkas īre un šo prestižu jautājumu. Nu, šajos grūtajos laikos tas patiešām ir smieklīgi, mēs nevaram to atbalstīt. Tieši tādēļ es uzskatu, ka jā, eh, Breidela ēkas izvērtiešana prasīs mums vēl papildus laiku, bet ņemot vērā pašreizējo politisko situāciju, šī pārbauda ir jāveic. Jā, drošības izmaksas mēs vēlētos šeit vairāk skaidrības, eh, ko tas nozīmētu vienā vai otrā gadījumā. Savādāk es nevaru pieņemt atbilstošu politisku lēmumu. Paldies! Merci, Helga! Lielas paldies, Helga! Tālāk Inga! Ja, vielen dank! Paldies! Eigentlich nur abraten. Dārgie kolēģi! nevajadzētu tagad pieņemt lēmumu. Un es arī uh, labprāt uh, eh, neuzklausu melus. Uh, Mēs atceramies šo grozījumu vēstuli numur viens, tur tika runāts arī par personāla izmaksām un pārbūves cenām. Pārbūves cenas varētu maksāt 35 miljonu. Tālāk vēstulē rakstīts jauna ēka 25 miljoni. Šāda summa ir nepieciešama, ņemot vērā pārbūves, remonta darbus un igada īres maksu. 25 miljoni eiro tā bija sākotnējā summa summa, par kuru mēs vienojāmies. Ņemot vērā šīs izmaksas, mēs uh, arī balsojām. Un tagad tiek runāts jau par citām izmaksām, un viņi mums mēģina aizmālēt acis un domā, ha, viņi jau vispār uh, tam nepievērsīs uzmanību. Tas ir aplami pārbūves izmaksas. Pārbūves izmaksas ir 24 miljoni eiro papildus. Mums ir jāsaprot, cik augstas būs šīs pārbūves izmaksas. Tiem ir jābūt normāliem skaitļiem. Un es vēlējos teikt, ka aksa ēka vispār nav piemērota dienestam. Kas tad tur noteiks? Sporta zāle, veikals, frizētava. Un kur tad paliks visi tie cilvēki, kas tur tagad sēž šajā ēkā? Un kas notiks pagrabā? Un šīs ēkas ēkas pašreizējā izmantošana, kāda šī ēka izskatās, nu, tur taču nevar ievietot ārlietu dienestu, un, un te mēs varam vispār sagaidīt kaut kādus atentātus, un, un, un vēl nezinu, ko tur draud briesmas uz katru stūru. Šī ēka nav atbilstoša ārlietu dienestam un tā ir arī pārāk maza. 3770 darbinieki ir jāpieņem darbā dienestā un gandrīz 2000 atradīsies Briselē. Ēka ir pārāk maza. Kādēļ tiek runāts par ēku, kas jau pirmām kārtām nav piemērota šādam dienestam, un otrām kārtām ir par mazu? Vispār es negribu, lai man kāds pūš miglu acīs. Es saku nē. Oui, merci. Jā, paldies, Inge. no nu, Inge, no Dienvidu Vācijas, un e, jāsaka, reizēm izmanto tādus spēcīgus vārdus, acīm redzot. Tā jau tie dienvidnieki runā. Nē, nē, mums jau neviens nemelo, Inga, tā nesac, nesakiet, bet vienkārši izvērtējumi ir dažādi. Mēs esam pārliecināts, ka Salivana kunga dienas pilnīgi noteikti nenāca klajā ar meliem, vienkārši bija vajadzīgi dažādi veidi precizējumi pirms pieņemam tālāku lēmumu. Nu, tālāk uh, Lozovičs kungs. Dziękuję panu, panie przewodniczący. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es vēlētos pateikties uh, Holmajers kundzei par šo priekšlikumu un par tā izklāstu. Tas bija tās ļoti konkrēts. Otrs komentārs. Ārējās rīcības dienesta vajadzības. Tam ir e, virkne funkciju un uzdevumu, un mēs sagaidām mm, arī to, ka viņi arī finansiāli uh, uzvedīsies, tā teikt, atbil, atbilstoši, jo Principā ārlietu ministrijas varētu ievērojami ietaupīt līdzekļus. Piemēram, runājot par polijas ārlietu dienestiem, mums bija, eh, polijā bija šādas debatas, un reakcija uz mani jautājumu, vai vai Polijas ārlietu ministrija kaut ko ietaupīs, pateicoties šim kopējam ārējās rīcības dienestam uz mani skatījās tā kā uz vaiprātīgu. Būtībā viņi arī nemācēja man atbildēt, un polijas budžetā pašlaik nekas gan nav vēl ietaupīts. Var jau būt, ka poļiem ir kāda īpaša ministrija un nespējīgi eh, kaut ko ietaupīt, tāpēc gribētu jautāt eh, citiem kolēģiem no citām valstīm, vai viņu ārlietu dienesti ir uh, daudz ko ietaupījuši pateicoties ārējās rīcības dienestam. Bet, nu, jāsaka, ka um, nekādas pozitīvas atbildes nedzirdēja. Tālāk runājot par um, ēku īres uh, periodu, par laiku. Tātad, ja mēs e, izveidam jaunu institūciju, mums ir vajadzīgs laiks, lai pēc kāda laika izvērtētu tā darbību, vai 23 gadu periods ir e, tiešām tāds, kura laikā mēs būtu spējīgi novērtēt, e, efektīvi, cik efektīvs ir šis dienests. Mēs, e, mēs finansējam 23 gadus mierīgi darba Un e, tā tad it kā uz 23 gadiem gatavojamies aizmirst viņus, e, liksim viņu mierā. Un e, tad, kad beigsies šie 23 gadi, nu tad mēs varēsim lemt, vai šis dienas ir izveidots atbilstoši vai nē. Merci, cher collègue. Paldies, kolēģi! Nu, šķiet, ka varbūt varu zināmā mērā sniegt tādu kopsvilkumu par jautājumiem un komentāriem. Salavan kungs, jūs jau noteikti visu atzīmējat un varēsiet visiem var atbildēt, to starp arī referentai. Personīgi man eh, gribētos teikt sekojošo. Mēs esam šeit, lai uh, izpētītu izdevuma efekt, efektivitāti. Kas attiec uz efektivitāti, tad pirmā, pirmais mērķis ir pārgrupēt visus šos darbiniekus. Tas ir skaidrs. Ārējās rīcības dienests, nu, faktiski e, mēs ņemam tos cilvēkus, kas nāk jau no dažādiem dienestiem, no dažādām valstīm, un šobrīd viņi ir izkliedēti pa, nu, sešām, septiņām, astoņām ēkām. Mēs vēlamies viņus visus pārgrupēt uz vienu ēku. Bet, nu, š, pirms tam nebija šāda atsevišķa dienesta, bija dažāda veida atsevišķa dienesti, vien, vienības un tam līdzīgi. Tad tas ir efektivitātes jautājums. Otrs - ātri. Cik ātri tas var notikt? Barones Aštone tika iecelt savā amatā, nu jau pirms 13 mēnešiem. Mēs, mums vajadzēja gadu. Mums vajadzēja gadu, lai vienoties par šī dienesta statusu. Mm par personāla statusu, reglamentu par, un par to, kādā veidā tiks finansēta tā darbība, šī dienas darbība. Tas, nu, teidzot, ir izdarīts. Nu, protams, vēl būs vajadzīgi pāris mēneši, pilnīgi nenoliedzami, lai atrastu uh, ēku risinājumu tā, lai varētu sākties pārvākšanās un viss šī pārgrupēšanās. Un Un pilnīgi noteikti nav pieņemama ideja, ka būs vajadzīgi vēl vairāki gadi, lai šo problēmu atrisinātu. Tā tad ātruma jautājums. Trešais tuvuma jautājums, tātad eh, ģeogrāfiska atrašanās vieta. Mēs nevaram ārlietu dienas, piemēram, izveidot Strasbūrā. Nu, man ir ārkārtīgi žēl, ka tas tā nav iespējams, man žēl. E, valstī tas, protams, būtu ļoti liels prieks Francijai, bet efektivitātes vārdā Bokraškungs, nu, nekomentēja tagad šo, šo lietu, bet efektivitātes vārdā mums pilnīgi noteikti ir jāpārliecinās, ka šis dienas ir Briselē un nevis Luksemburgā. Tāpat ir jāpārliecinās, ka šis dienas ir šajā Eiropas kvartālā un nevis skārbekā, piemēram. Nu, tā tad pietuvinātības jautājums. Tas ir viss vajadzīgs efektivitātes dēļ. Bet, nu, nu tad vēl nāk arī izmaksu jautājums Par izmaksām runājot, man šķiet, ka galvenais jautājums šobrīd ir šāds. Pirmām kārtām par šīm papildus izmaksām. Referente saņēmusi informāciju, ļoti dažādu informāciju. Un viens no lielākajiem un svarīgākajiem jautājumiem, acīm redzot, ir, vai mēs varam atrast risinājumu, kas ļautu visus cilvēkus ievietot vienā ēkā. Tātad, nu, vai vismaz gandrīz pilnīgi visus. Ja tas tā nav, vai Ja, lūk, pirmajā gadā tas ir iespējams, bet turpmākajos četros, piecos gados atkal ir jāierē papildus telpas, nu, tad tādā gadījumā priekšrocības, protams, salīdzinoši nelielas. Tālāk problēma par juridisko formulējumu. Mēs saprotam, ka, ka pirkšana nav iespējama, jo šī kapitāla ēka pieder aksējāks nevēlas to pārdot. Kāpēc eh, viņi izvēlas lūk šādu veidu? Nu, tā ir viņa izvēle Bet ir vajadzīgs precizējums, kāpēc tas nav iespējams. Tālāk eh, šī iespēja, šis opcija, jeb papildus, eh, jeb alternatīvais priekšlikums Bredelā, kas es saprotu ar Salvanu kungu, mēs runājam pa telefonu, viņš man, eh, viņš arī tagad paskaidros, kāpēc šī joma netika izpētīta no viņa dienas puses, to viņš mums pastāstīs. Uh, Un mums tiešām ir jāpārliecinās, jā, ka šis priekšlikums e, tiek izskatīts un ka tiek izvēlēts labākais risinājums efektivitātes vārdā. Nu, pavisam neliels, varbūt tāds personīgs komentārs par šo prestižu un neitra, budžeta neutralitāti. Par prestižu runājot. Nu, pilnīgi noteikti mēs baronesei aštonai nevaram uh, ierosināt kāpt kaut kādā kokā un dzīvot tur ligzdā, piemēram. Nevaram ierosināt arī īgalu vai kaut kādu indiāņu vigvamu. Mēs gal galā runājam par uh, arī tādu vietu, kur uh, ANO sekretāri nāks, kur ieradīsies Ķīnas prezidenta. Nu, jābūt ar tādiem cienīgiem apstākļiem. Nevajag tam būt nekādām luksus telpām, nē. Ne Beber Baltais nams Vašingtonā nebūtu, nav ne, ne gigantisks, ne luksus, ne kaut kas tam līdzīgs. Bet tas ir cienīgs, cienīgas telpas, labas, vienkāršas, skaistas telpas. Un, un tā ir goda izrādīšana. Un tādā, ka mums ir vajadzīga, mums ir vajadzīga laba, vienkārša, respektabla ēka. Tā, lai visi viesi, kas tur tiktu uzaicināti, jūs tos pagodinātu. Nu, un tas ir iespējams arī neizvēloties kaut kādus luksus variants. Mums nav, nevajag ne šo augstu, ne augstu profilu, ne zem profilu, ne, mums vajadzīgs kaut kas pa vidu. Šis zelta vidusceļš. Un tā, zināmā mērā, ir arī arhitektūras problēma. Jo tajā brīdī, kad mēs jau vēršamies pie kādas ēkas, kas jau pastāv, tad ir, protams, jāņem vērā, kāda šī ēka ir, kādā veidā tā uzcelta. Par budžeta neutralitāti tālāk runājot. Nu, atcerēsimies tieši tā, kā Vodovičs kungs teica, un arī daži citi. Ārējā rīcības dienesta izveidošana ne tik vien netiks. Uh, pali, nepalilinās, nepalielinās izmaksas Eiropas Savienībai, bet eh, ļaus tās samazināt. Bet ne jau samazināt izdevumus Briselē, nē, nē, izdevumi samazināsies tikai Eiropas Savienībā kopumā. Un arī es kolēģi Vozovičs arī uzdevu jautājumu, pilnīgi noteikti. Parīzē, nu, varbūt tā naivi nedrau, nedaudz, jā, kur būs šie ietaupījumi? Es teicu, lūk, uh, Es priecājos, cik ļoti patīkam, ka lūk izveidot šis ārējās rīcības dienas un jums izdosies tagad budžetā ietaupīt līdzekļus. Vairs ne mazāks būs budžeta deficīts un tā tālāk tā joprojām. Tā es teicu. Un lūk, protams, es dabūju tieši tādu pašu reakciju, par ko jūs runājat. Nenoliedzami uz mani paskatījās uz kā tādu pilnīgi idiotu. Kā es būtu kaut kāds vispār no citas pasaules šeit ieklīdis un bez kādas realitātes izjūtas. Vēl jaunāk? Tas vēl bija pagājuši gadu. Ārlietu ministrs, Francijas ārlietu ministrs toreizies pēc mana apmeklējuma nāca klajā ar plašu deklarāciju, ka viņš garantē funkcionāriem e, Francijas funkcionāriem, ka viņi paliks tikpat lielā skaitā un nekādā veidā viņiem netiks nogriezt budžeta līdzekļi. Nu, tas bija um, diezgan pārsteidzoši, es pat teiktu šokējoši. Jo tika panākts faktiski pilnīgi otrādi, otrāds uh, rezultāts. Pēc tam ministra nomainījās. Nu, ne jau šī iemesla dēļ, protams. Bet bet es devos tikties arī ar šo viņa aizvietotāju, lai uzzinātu, kas tad īsti notiek. Nu, un tad viņš teica, mums ir tāda neliela delikāta problēma, jo mums ir ļoti jābūt uzmanīgiem, mēs nedrīkstam izdarīt spiedienu, nu, mēs nedrīkstam izdarīt spiedienu uz dalībvalstīm. Tas nav mūsu kompetencē, Eiropas parlamenta kompetencē, bet tā ideja, ko gribu likt jums priekšā, kolēģi, ir ierosināt, ka eh, tajā brīdī, kad notiek pārskaitījumi, ko, protams, būs izpētījusi Helga, un kad tajā brīdī, kad šie, šajā brīdī, piemēram, revīzijas palāta ieradīsies šeit, tad tādā gadījumā veicam pētījumu Daram tos kopā ar Nacionālajām revizijas palātām, lai izpētītu, kādas sekas budžetā ir šī ārējā rīcības dienesta izveidošanai kopumā, lai pārliecinātos, ka mums nav ne tik vien eh, neutralitāte, bet lai ir šie ietaupījumi. Jo ja 27 valstis patur tieši tāds pašs līdzekļu laudzums, un mēs savukārt vēl papildus pievienojam 28 ārlietu dienestu, tad tādā gadījumā Hartam kungam pilnīgi taisnība. Nē, Hartam kungs, es jums nedošu tagad vārdu, bet ja mēs tiešām nonākam pie tā, tad viņam ir taisnība. Respektīvi, tādā gadījumā ir vēl dārgāka sistēma, un diplomātijas ziņā efektivitāte nav palielināsies. Jo, ja Klintons kundze tā vietā nu, viņai jau vēlas vienu šo kontaktu punktu, lūk, nu tad viņai būs 28 šobrīd. Tad tādā gadījumā jāskaita visas dalībvalsts, tad mēs esam zaudētāji visur, mēs zaudējam gan dalībvalstīs līdzekļu ziņā, gan visā citā ziņā. Nu, nu, es domāju, revizijas palātai būtu šāda veida neatkarīgs pētījums kopā ar Nacionālām revizijas palātām e, jāīsteno. Nedrīkst te būt politiskam spiedienam un tam līdzīgi. To mēs kā parlaments nevaram darīt, bet tā tad ir jāpārliecinās, lai kāds nebūtu arī gala risinājums, ko izvēlēsimies šī dienas tēkām. Es domāju, ka mums ir jāpārliecinās, ka tāds notika. Hartonkungs, jūs vēlēties rēģēt uz to, ko es teicu, pirms vēl Salivana kungs izteiksies. Hartonkungs, lūdzu. Priekšsēdētāji kungs, paldies. Mm. Eh, protams, eh, tas jūs noteikti nepārsteigs, ka mūsu politiskā nostādne ir pilnīgi atšķirīga. Šeit īstenībā mēs runājam par milzīgu izmaksu pieaugumu, nevis ietaupījumiem. Uh, Protams, es saprotu, ka kāds eh, francūzis labprāt dosies, eh, piemēram, uz Francijas vēstniecību, ja viņš sastapsies ar problēmām, un holandietis dosies uz Holandas vēstniecību, ja viņš eh, Beļģijā sastapsies ar kaut kādām problēmām. Tādēļ es te nesaprotu, kādēļ vispār ir vajadzīga kaut kāda atsevišķa Eiropas vēstniecība. Paldies! Non, sauf que votre pays n'a pas de représentant. Nu, izņemot vien, ka jūsu pārstāvis, e, nu, jūsu vēstniecība nebūs visās, visās citās dalību valstīs. Un, nu, piemēram, jūsu valsts pilsonis, kas atradīs, sastapsies ar problēmām kaut kādā citā valstī, kādā valstī, kurā, piemēram, nebūs Francijas vēstniecības, savas valsts vēstniecības, viņš būs priecīgs, ka būs iespējams vērties pie kāds cits valsts diplomātiem. Nu, un tas pat, eh, tas pat nav paredzēts Lisabons līgumā, tas bija paredzēts jau Maastrichtas līgumā. Tātad tā, šī sistēma darbojas jau vairāk kā 20 gadu, un ja šī sistēma darbojas atbilstīgi, tad ietaupījumiem vajadzētu pastāvēt. Ja nē, tad, protams, jums taisnība. Tātad mums ir, protams, politiskas domstarpības, bet ir viena lieta, kurā mēs esam visi viensprāts, respektīvi, ka mūsu uzdevums ir izveidot tādu sistēmu, par kuru esam pārliecinājušies, ka tā ir efektīva, ka tā var nodrošināt efektivitāti. Nu, lūk, Osalivan kungs, nu, beidzot dodu arī jums vārdu. Tātad aizstāvībai vārds. Thank you very much, uh, Chair. Um... You referred to, to my holiday home. I... Jā, paldies, jūs runājāt uh, par um, manu vasarnīcu. Jā, nu, diemžēl man tādas nav, un ja es to plānotu darīt, uh, es mīlu Briselu un man patīk dzīvot Beļģijā. Bet es varētu iedomāties arī par uh, kādām jaukākām vietām nekā šūmaņa laukums, kur nopirkt vasarnīcu. Es vēlētos pateikt uh, referentei un viņas dienestiem par lielisko darbu. Viņa ir mūs nokritizējusi un reizēm arī pelnīti, viņa ir veikusi analīzi, viņa ir veikusi tādu ļoti labu visaptarošu darbu un es to uh, respektēju un viņa tātad ir izpildījusi savu lomu un tā ļoti rūpīgi izpētījusi šo priekšlikumu. dilema mūsu dienestam, dien, cienījamie kolēģi, un Eštons kundzei ir tādi, ka, nu, ziniet, mēs neesam saprecināti ne ar vienu ēku. Bet, kā Barnis Ašķēn teica, mums ir jāatrod ēka, kas var tātad pirmkārt savas dienestu kopā, jo mēs esam pašlaik izmētāti pa ļoti dažādām ēkām, uh, un cilvēki nāk arī ļoti, no ļoti dažādām administratīvām kultūrām. E, piemēram, jūs nemaz nevarat iedomāties, e, cik e, ir liela atšķirība starp cilvēkiem, kas ir strādājuši dažādās iestādēs. Un cilvēkiem nav šis sajūta, ka viņi pieder pie vienas organizācijas, un tā ir nopietna lieta, un pie tā ir jāstrādā. Un, starp citu, vēl arī dalība valstu diplomāti. Un tad, kad mēs saliekam kopā visu šīs lietas, tad ir ļoti grūti izveidot šo kopējo identitāti, kopējo mērķi. Es nedomāju, ka tās ēkas ir izšķiroši svarīgas, un tomēr uh, cilvēku uh, darbs vienā, darbošanās vienā ēkā, manuprāt, ir ļoti, ļoti svarīga. Un mums ir vajadzīga ēka, kurā varētu izvietot vismaz 1500 cilvēkus. Reizēm šie cipari ir eh, tā tad neprecīzi. Un reiz kādam no ģenerāldirektoriem komisijā jautāja, e, cik cilvēku strādā Eiropas komisijā, un viņš teica apmēram puse. Nu, e, es, protams, saprotu, ka ir jābūt precīziem skaitļiem, precīzam e, kvadrātmetru skaitam, bet tā nav eksakta zinātne. Un ir arī dažādi veidi, kā tiek mērīts vienā vai otrā institūcijā, teiksim, uh, telpu izmēru un tā tālāk. Un eh, jāsaka, mums ir arī civilie, civilie un militārie darbinieki, un mēs ļoti daudz esam investējuši šajā ēkā tieši, lai nodrošinātu drošību. Eh, ne tikai NATO, bet visas 27 valsts dalībvalsts to ir darījušas. Tur ir, mēs nevienu cilvēku no turienes negatavojamies tagad izvākt. Uh, Jo, lai, lai radītu šos īpašos apstākļus, ko mēs tur esam radījuši, tas būtu dārgi un aizņem daudz laika. Bet jāsaka, nevienmēr uh, mēs varam sniegt tik precīzu bildi, kā varbūt referenti vēlētos. Mēs esam cenšies to darīt, taču mums ir vajadzīga ēka, kas varētu, kurā varētu izvietot apmēram 1500 cilvēkus. Un, uh, protams, ka. Mm, dienestam būtu jābūt pietiekoši tu citām institūcijām. Nu, es atzīmēju jūsu, teiksim, Strasbūras ideju, bet nu es nedomāju, ka vēl kāda cita pilsēta būtu piemērota. Un mums ir vajadzīga arī ēka, kuru mēs varam sagatavot tādā saprātīgā laikā. Man sieva ir arhitekta, un es zinu, uh, Eh, ka tas, ko sola celtnieki, ir jāpareizina ar divu vai trīs, bet mums vajadzētu cilvēkus jau šajā ēkā izvietot gada beigās vai vēlākais nākamā gada sākumā. Un tad, kad mēs saliekam to visu kopā, tad faktiski iznāk, ka risinājumu nemaz nav tik daudz. Jā, bija, tika pētītas arī e, citas iespējas, e, piemēram, Lēksēka, eh, Šarlemaņa esošā ēka, kur eh, Reliks ģenerāla direktorāts ir izvietots un tā tālāk. Bet jāsaka, ka mēs eh, šeit sākam spēlēt viens par, viens par daudz, divi par daudz, viens par maz spēlītas, jo cilvēki visur strādā un viņi ir kaut kur jāpārvieto. Uh, Un, nu, mēs paskatījāmies uz kapitalēku. Eh, Mums ir vispirms, vispirms jāizvāc cilvēki, tad ir jāizremontē ēka. Un faktiski tas ir visos gadījumos jāņem vērā. Nav īpaši daudz alternatīvu kapitāla ēkai bet eh, jāņem vērā, ka apmēram gadu tas eh, prasīs, lai varētu visu izremontēt un pēc tam pārcelt turien dienestu un tā tālāk. Es šeit runāju dienesta vārdā. Mums faktiski vajag ēku. Būtu jau skaisti, ja kāds teikt, ņemiet leks, ņemiet eh, šārlemaņa ēku, uh, bet eh, par Brēdeli vispār nekad nav ticis runāts kā par alternatīvu. Es pārbaudīju ar kolēģiem komisijā, eh, kas nav brīvas, tur ir izvietots budžeta dienests, budžeta ģenerāldirektorāts, un viņus labāk nevajag aiztikt, jo citādi mums nāksies viņus izdzīt ārā. Mēs vispār šo opciju neesam apskatījuši. Un komisija mums pateikt, faktiski komisijai ir jāpasaka, kur viņi šos cilvēkus liks un kad uh, ēku varēs, varētu nodot mūsu rīcībā. Vienā no dokumentiem ir atsauce uz uh, šo ēku izskatu, nu tas nav nekāds izšķirošais faktors. Ja tā būtu tāda realist, reāla alternatīva, saprātīgā laika periodā, protams, ka mēs viņu apskatītu un mēs esam gatavi uh, izskatīt jebkuras alternatīvas. Eštons kundze tiešām nav um, uh, piesaistīta kādai konkrētai māja, mājai vai ēkai. Nu jā, bet mums ir vajadzīgs šis dienests, uh, viņam ir jā, dienestam ir jāstrādā, tam ir jābūt vienā mājā, tam ir jādarbojas. Runājot par budžeta neutralitāti. Šeit es skaidri vēlētos pateikt. Jaunais dienests eh, Eiropas nodokļu maksātājiem nemaksā neko papildus. Mums jau ir, piemēram, eh, delegāciju tīkli trešajās valstīs, darbinieki jau šobrīd ir ierēģi un strādā šeit, viņi šeit dzīvo, vai viņi strādā attīstības ģenerāla direktorātā, vai padomas sekretariātā, vai kur citur. Uh, un dalību valstu diplomāti. Tātad faktiski tas mm, daudz papildus izdevumus nerada nodokļu maksātājiem un ar laiku varbūt pat ļaus ietaupīt. Ja, piemēram, mēs varēsim panākt šo te 10% efektivitātes ietaupījumu. Un jāsaka, ka. Uh, ja mēs runājam par īres izmaksām, tad jāsaka, ka ēkas, kuras mēs plānojam īrēt, būtībā maksā varbūt lētākā dažas citas un drusku dārgākā savukārt vēl kādas citas. Cena ir vidēji. Un ja mēs um, izvēlētos citu ēku, mums tāpat nāktos uh, cilvēkus pārvietot. Tā kā vienkārši risinājumu mūsu gadījumā nav. Runājot par kvadrātmetriem. Es nevaru varbūt atbildēt uz jautājumu, bet jāsaka, galu galā eh, tas ir katra dienesta ziņā, ko darīt ar atbrīvotajiem kvadrātmetriem, eh, runājot par tiem darbiniekiem, kas tiks pārvietot uz ārējās rīcības dienestu no viņu ēkām. Uh, Nu, un arī padomē ir, protams, jaunas funkcijas un jaunas prasības, un gan jau viņi prātīs izmantot eh, eh, šo, šo, mm, šos kvadrātmetrus, bet es gal galā nevaru atbildēt par citām institūcijām. Taču institūcijām atbrīvosies, protams, zinām, zinām kvadrātmetri šajā te centrālajā Eiropas Savienības rajonā. Nu, jāsaka, pilsētvidē neviena ēka nav perfekta. Tā, tās visas ir ar zinām drošības risku, un ir skaidrs, kā, teiksim, veikalu izvietošana, nu, jūs dzirdējāt, ka tur būs šokolādes veikaliņš, veikals, frizēta un, un, un, un, un fitnesa zāle, nu, uh, man drošības eksperti ir teikuši, ka m, mm, tas nav neparasti un ka to visu var um, atbilstoši norganizēt. Mēs varbūt neesam ļoti precīzi un mēs nezinām, cik izmaksās uh, drošība, jo tas ir atkarīgs arī no tā drošības līmeņa, kāds ir nepieciešams attiecībā no riska izvērtējuma, un šo aprēķinu vēl nav. Un budžetā, kā es to saprotu, Un es saprotu, ka Gresls kundze bija neapmierināta, bet ne jau mēs ar nolūku esam uh, ciparus sagrozījuši, jo mums ir tāds uh, nu, aprēķins, ka 600 tūkstošus varētu izmaksāt nu, tāda uh, vidēja uh, vai tāda elementāra drošības uh, nodrošināšana. Uh, Un e, tāds e, ļoti sarežģīts, ļoti liels drošības pakāpe varētu maksāt 8,8 miljoni. Nu tā tad draudu izvērtējums, riska izvērtējums mm, būs izšķirošs un arī tas, cik liela drošības pakāpe būs jānodrošina. Un mēs, protams, uh, sadarbosimies ar šo komiteju un ar referentu par to, kā attīstās, lūk, uh, visas šīs lietas. Nu, tur, protams, uh, ir arī dažas lietas, kas ir mm, dienas noslēpums, var, kuras varbūt nevarēs tā publisko, taču mūsu darbība būs saskatām. Tālāk, uh, runājot par remontdarbiem, tā būs, tie būs standarta remonta darbi, nu, varbūt tie pilnībā neatbildīs tam, ko vajadzētu ārlietu dienestam, un arī šeit atkal varētu būt kādas papildus izmaksas, bet, protams, ka šeit mēs būsim pilnīgi atklāti par to, eh, kā, tiek, kā tiks identificēts vajadzības un cik tas maksās, jo, jāsaka, arī pētījumi maksā naudu. Un um, nav jau nekāds jēgas to darīt par ēku, teiksim, kuru mums varbūt nemaz nebūs. Nu, mēs te esam gandrīz tādā situācijā, kad nevaram noskaidrot, kas tad īsti ir pirmais visteja vai ola. Bet no vienas puses, nu, nevar dot zaļo gaismu par kādas ēkas izmantošanu, ja tā nav īsti izpētīta, no otras puses pētīt, veikt pētījumus, kas arī ir diezgan dārgi, par ēku, kuras mums varbūt nebūs, nu, eh, situācija sarežģīta. Bet, protams, ka parlaments visu laiku varēs pētīt un dot uh, savus atzinumus par tiem lēmumiem, kas mums būs jāpieņem. Vēlos vēlreiz pateikties referentei un darbiniekiem. Es saprotu, ka situācija ir diezgan neparasta. Ir radīta jauna institūcija. Mm, mēs varbūt neievērojam tādu pašu ēku politikā. Cits institūcijas mēs vienkārši mēģinam atrast ēku, Mēs esam nonākuši pie secinājuma, un eksperti ir teikuši, ka tas principā ir tā, principā ir tā alternatīva, kas vislabāk atbilst eh, visiem kritērijiem. Protams, ka mēs varam izskatīt arī citas opcijas, taču vispārējais eh, principā ir saistīts ar eh, cilvēku pārvietošanu ar eh, tām izmaksām, kas ir saistītas ar eh, remontdarbiem. Un ja mēs vēlamies eh, ievākties savā ēkā gada beigās vai nākamā gada sākumā, tas diez vai būs iespējams. Es saprotu, ka varbūt visi mūsu skaidrojumi nav pilnīgi apmierinoši, vismaz no referents viedokļa, taču mēs cenšamies būt godīgi un eh, nest atbildību par eh, budžetu no vienas puses, no otras eh, puses cenšoties realizēt dienestu uzdevumu, sākt strādāt un strādāt vienā ēkā pēc iespējas ātrāk. Un, nu, es saprotu, ka uzdevums ir sarežģīts, bet, nu, es ceru, ka esmu atbildējis uz jūsu bažām vismaz daļēji. Paldies, mm, direktori Harton kungs, jūs atkal esat lūdzu vārdu, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Vai godātais kolēģis uh, jā, tagad uh, sniedz virkni dažādu argumentu, bet es nezinu, vai tie nostrādās uh, arī manā dzimtenē. Viņš te runā it kā, ka izmaksu pieaugums būs tikai minimāls. Es viņam absolūti nevaru piekrist. Uh, Un tad, kad eh, tika balsots par papildus darbinieku pieņemšanu, tas arī nozīmē papildus izmaksas, un eh, referente šeit runā īstenībā par daudz augstākām izmaksām. Tātad eh, runājot arī par biroju telpu palielināšanu, par, nu, par platības palielināšanu, šeit arī tiek runāts par ievērojumu platības palielināšanu. Paldies! Paldies! Monika, došu jums vārdu. Sākumā. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, varbūt daži vārdi precizējot. Budžeta eh, neutralitāte. Nu, Jā, to mēs katrā gadījumā nevarēsim izmantot, ja mēs to sapratām pēc šī vārda patiesās jēgas. Uh, jo komisija jau tāpat bija paredzējusi palielināt šīs platības, un uh, tas jau bija paredzēts pašā sākumā ar ārējo dienestu vai bez. Un tagad mums jāsaprot, kā mēs šo budžeta neutralitāti vispār definējam. Es saprotu, ka izmaksas tiek paaugstinātas, nu katrā ziņā man tā izskatās. Uh, Runājot vaisardīgi, protams, varu piekrist Tripels kundzei, ka radot jaunu dienestu mums ir jārēķinās ar papildus izmaksām, bet katrā ziņā ir jāievēro arī budžeta neutralitāte. Es būtu priecīgāka, ja mēs varētu būt pēc iespējas pragmatiskāki un uh, mēģināt būt pēc iespējas taupīgāki. Otrām kārtām var pilnībā piekrist tam, ka ārējais dienests uh, ir uh, jāpārvieto uh, atsevišķā ēkā, un uh, es esmu vispār pārsteigums, vajadzēja 13 gadus, lai vispār par kaut ko vienotos. Un dienesta darbiniekiem noteikti vajadzētu padomāt, cik daudz cilvēkus tur vispār ir iespējams ievietot vienā ēkā, tā tad būs šīs uh, Uh, reprezentatīvās telpas, uh, uzņemšanas telpas, piemēram, uh, uzņemt tur Ķīnas, min, Ķīnas premjeru, Ķīnas prezidentu. Protams, ir ēkas, kur tas nav iespējams. Kaut kādā mazā būdelē viņus uzņemt nevar. Tādēļ ārējām dienestam ir jābūt izvietotam atbilstošā ēkā. Ja mēs runājam par izmaksu minimumu, mums ir jāīrē vislabākā ēka, kādu mēs varam, bet tajā pašā laikā ir jābūt tālāk taupīgiem. Tātad eh, parastā biroju ēkā mēs dienestu nevaram izvietot. Protams, ka šai ēkai ir jābūt ar zinām prestižu, ar zinām statusu. Mēs, kā budžeta komiteja, to apzināmies. Mums tam vienkārši ir jāpiekrīt. Vienīgais, kas man ir sagādājis bažas, eh, ir tas fakts, ka leks ēka padomu te rada nu, milzīgas barjeras un, protams, eh, es saprotu, ka leks ēka cietīs neveiksmi kā iespējamais eh, dienas. Tā, eh, kā iespējamā dienesta apmešanās vieta Šarlemaņā, kas, saprot, arī nav uh, piemērota. Man teica, ka īstenībā uh, uh, Tur, kur sēž Van Rompējkungs, arī nav iespējams izvietot ārlietu dienestu, jo tas, šī ēka tika piemērot Van Rompējkunga vajadzībām. Uh, Un e, līdzšinēji argumenti, e, nu tie, kas man šķiet e, kaut cik nozīmīgi, runā galvenokārt par lielu milzīgu kavēšanos, tālāk ir runāts par izmaksām, un tika teikts, ka pārējās ēkas īstenībā, nu, nav loģiski pamatojams, to izvēle nav loģiski pamatojama, bet neskatoties uz visu, tiek runāt par to, ka kapitāla ēku ir jāīrē. Un jāņem vērā, ka citās ēkās atbrīvosies vieta. Un, protams, mēs nevaram izīrēt visu kapitālu ēkas platību un vispār mums ir jārunā par uh, esošo ēku pārbūvu, un, protams, cilvēki no birojiem dosies prom, un tur arī būs nepieciešami kaut kādi pārbūvas darbi, bet Es esmu pārsteigta, ka sociāldemokrātu kolēģi nav bilduši ne pušplēsta vārdiņu. Nu, es nezinu, vai tad viņiem vispār nav nekas sakāms. Mums vismaz šodien ir jāvienojas par konkrētiem principiem, un mums ir jāpalūdz, lai arī ārējās darbības dienests uz uh, to reaģētu. Tālāk, kalendārs. Vai mēs izvēlamies pirmo vai otro iespēju? Šodien es negribu dzirdēt varbūt tādu skaidru atbildi, proti, lai kolēģi pēkšņi mainītu savu viedokli un nosvērtos par labu Breidela ēkai kapitāla ēkas vietā. Es īsti nesaprotu, kas tur notiek. Es uh, neesmu arī iepazinusies ar alternatīvām, tātad kādas būtu aplēses, ja tiktu izvēlēta tomēr šī Breidela ēka. Jā. Yeah. Es jau te varu uh, mētāties ar dažādām spekulācijām, bet varbūt nevajag. Es nezinu, vai, četr, vai pēc četrām vai pēc astoņām nedēļām es būšu sasniegus ko vairāk, jo arī nebūs viegli nonākt pie konkrētām analīzēm. Mums ir ļoti smalki jāiepazīstās ar Breidel ēku stāvokli. Tur ir 15 tūkstoši kvadrātmetru platība, tur jau ir divas ieejas, tur ir īstenībā šīs ēkas ir labāk aprīkotas un tehnika gan ir jānomaina, un ja mēs izvēlamies šīs brēdelēkas, tur ir jāveic arī pārmaiņas, bet arī kapitalēkā ir nepieciešams pamatīgs izmaiņas, un par to, cik tas viss maksās, mēs arī īsti nesam vienojušies, par to nepastāv skaidrība. Viņi mums teica, ka viņi cer palikt paredzētā budžeta robežās, bet par to jau nav runa. Es vienkārši gribu zināt, cik visa šī ēka un attiecīgā pārbūve mums izmaksās. Gan runājot par izmaksām viena mēneša laikā, gan par tām izmaksām, kas rodas papildus. Un tas eh, gulstās tikai un vienīgi uz mūsu pleciem. Mums ir jāņem vērā, ka ārlietu dienestam ir eh, šis īpašais stāvoklis, viņiem vajag drošības telpas, konferenču telpas, reprezentācijas telpas, konferenču telpas un tā tālāk un tā joprojām. Jā, tas viss ir nepieciešams, mēs to nevaram ignorēt un viņi jau to nevēlas, eh, lai vienkārši padīžātos. Nē, tas ir eh, īstenībā mērtiecīgi. Un Mēs saprotam, kas ir nepieciešams, ņemot vērā šīs ēkas funkcijas un raksturu. Protams, mēs kā budžeta komiteja nevaram to apšaubīt. Mēs nedrīkstam to apšaubīt, bet es no dienesta labprāt vēlos uzklausīt, ko viņi e, grib, ko, kam viņi dod priekšroku, lai mēs varētu viņiem pēc tam piešķirt e, kaut kāds nākamās aplēses. Merci, madame. Paldies, referents kundzei. Nu, un atbild atbilstoši jūsu vēlmei, dosim vārdu tādam pazīstamam, labam sociālas grupas pārstāvim, lūdzu. Ähm, ja, so freundlichen, charmanten Einladung aus Bayern, sich zu Wort zu melden, kann ich. Nu jā, ja mani kolēģi no Bavārijas lūdz man izteikties, es, protams, nevaru pretoties šim vilinājumam, bet Varbūt manus izteikumus ielieciet iekavās, jo kolēģis, kas ir atbildīgais, tātad mūsu ēnu referents, kas arī atbildīgs par ēku politiku, ir Mankas kungs, viņš nav ieradies uz šo sanāksmi, un mēs ar Holmēras kundzi jau esam apspriedušies tādā neoficiālā kārtā. Un mums jau izdevās eh, nu, tā visai pamatīgi nobiedēt mūsu, eh, mūsu parlamenta vicepriekšsēdētāju, jo es visai labi orientējos šajā jomā, pateicoties eh, savai iepriekš gūtai pieredzēji. Es kā kādreizējais konsultants, tagad mēģinu iejusties šajā situācijā, piemēram, kāda nekustamo īpašumu fonda situācijā, jāpadomā arī uh, par to, ka mēs konkrētam dienestam meklējam atbilstošu ēku un jāpadomā arī par ekonomiskajiem apsvērumiem. Cik daudz tas viss izmaksās, un mēs vēlamies, lai tas izmaksātu pēc iespējas mazāk. Iepazīstoties ar šo piedāvāto dokumentu, Breidel ēka īstenībā būtu labākais kandidāts, tas kandidāts, kam jādod priekšroka. Eh, protams, te var eh, runāt par eh, telpām, par birojiem, par biroju atbilstību, par to var iespējams tur uzreiz ievākties, par drošības apsvērumiem, par visām, visu aprīkojumu, kas ir nepieciešams, lai ēka atbilstu ārlietu dienesta mērķiem. Visi šie apsvērumi man šķiet, šobrīd uh, ir vairāk sastopam tieši breidelēkā, nevis citās ēkās. Ja mēs tā padomāsim, cik daudz būtu nepieciešams, cik daudz naudas un enerģijas būtu jāiegulda, lai viena no šīm ēkām varētu kļūt par jauno ārlietu dienesta mītni, tad es katrā ziņā balsotu par breidelēku. Bet eh, mums ir nepieciešams vēl vairāk faktu. Es domāju, ka ņemot vērā pašreizējo informācijas uh, daudzumu, mēs nevaram pieņemt uh, galējo lēmumu. Es uh, īsti nezinu, ko Mankas kungs par to teikt. Var jau būt, ka viņa viedoklis pilnībā atšķirs no manējā. Tādēļ lūdzu manas, manas domas, manu izteikumu tagad ielieciet iekavās. Un, ja Mankas kungam būs kas sakāms, tad mēs varētu pie tā atgriezties. Paldies! Paldies! Labi! Nu, es nezinu, vai tas vēl viss kaut ko noskaidro, bet, nu, es tagad riskēšu nākot klajā ar priekšlikumu papildus tam, ko teica referenta. Nu, e, man tāda sajūta, ka budžeta komitejā un arī referentē tā sajūta ir tāda, ka vajadzētu vēl papildus precizējums, papildus informāciju. Pats uh, gribētu, lai mēs nonākam pie kaut kādas uh, nostājas salīdzinoši strauji Ir vajadzīgs mazliet vairāk laika, jā, bet, nu, nepārāk daudz. Jo gal galā ir šīs darbības izmaksas, kas arī ir svarīgas. Svarīga ir efektivitāte, lai būtu šī sistēmai. Un turpmākajās nedēļās Baronas Aštona un ārējās rīcības dienests saskasies ar ļoti svarīgām problēmām, ar ļoti neparedzētām problēmām. Tam nāksies risināt dažādi veidi situācijas. Uh, Un jo ātrāk mēs varēsim viņiem piešķirt kaut kāda veida ilgspējīgu risinājumu, ēkas, un viņi visi varētu tikt regrupēti, jo efektīvāk šis dienas varēs darboties. Un ar šo nemitīgo kavēšanos, ar lēmumu, lē, lēmumu trūkumu, eh, viņiem tā visa rezultātā nākas strādāt daudz sarežģītākā veidā, kas arī turklāt maksā un kas nav efektīvs visu šīs sanāksmes koordinācija, aizkavēšanās, un rezultātā aizka, nu, novēlojas tas brīdis, kad sāk veidoties šī tiešām kopējā dienesta kultūra, tieši tā kā Salēman kungs teica. Mēs parlamentā, protams, zinām, ka, jā, ir brīži, kad nāks pieņemt ļoti grūti sarežģītus lēmumus, un kad ir ļoti svarīgi, ka ir labi, ka mēs visi atrodamies vienā telpā un varam sanākt kopā. Nu, tātad, ko gribēju teikt? Šobrīd tātad mēs vēlamies, iet, nevaram ieteikt nevienu ne otru risinājumu. Mums eh, tā viņš šķiet, ir vajadzīgs vairāk informācijas, vairākas informācijas, pirmkārt precīzāks, tātad eh, precīz, tieši tā kā precīzāk informācija pieprasīja referents kundze no vienas puses un no otras puses vajadzētu, es teiktu, eh, izpētīt šo bredel opcijas realizējamību. Uh, jo gan eh, referentkungs, gan arī Gairkungs no sociālistiem eh, eh, par to runāja. Un jā, nu, tāpat laikā, jā, Osalvenkungs, jūs runājāt par, šiem, par šo rotaļu, kur atkal kādam jāpārvietojas, lai jūs varētu tur ievietot. Nu, tā, tas, tā tas nonāk tādā milzīgā virknē un, protams, rada tālākas izmaksas, pārvākšanās izmaksas, nomas izmaksas tiem dienestiem, kas šobrīd atrodas Bredel mājā, un tiem būs jāpāriet uz citām telpām, jāierē kaut kur telpas, tieši tāpat kā tas būtu tā gadījumā, ja tas attiektos uz Leksēku, Šarlamaņa ēku vai kādām citām ēkām. Nu, tas ir nenoliedzami. Nu, virkne vēl citas uh, iestādes, kas piedara Eiropas iestādēm ēkas, kas pieder Eiropas iestādēm. Nu tā tad varbūt, ka mēs pāris dienās varbūt varētu, nu, ja ne tādu visaptvarošu aprēķinu attiecībā uz Bredeli, bet ja vismaz mēs varētu dot kaut kādu aptuvenu priekšstatu par izmaksām, kas varētu rasties. Un turklāt varētu arī tad saņemt tādu kalendāru, kādā veidā darbība varētu notikt, kādos termiņos varētu notikt šāda pārvākšanās, ja tā tiktu iztenota. Ja, jo ātrāk mēs šo informāciju saņemsim, nu, piemēram, varbūt mēs varētu saņemt informāciju līdz 7. Februā, eh, feb, E, februāra tikšanās reizē, nu tikai pēc desmit dienām, e, un tad mēs varētu pēc tam atkal par to lēmt referents, vai tas mums liekas saprātīgs risinājums. Jā, tas nu diena ir saprātīgi, un es nedomāju, ka mums vajag tagad šausmīgi garu un plašu analīzi. Nē, ir eh, jābūt analīzē pēc satura, pēc būtības, kas būtu daudz maz pragmatiska, jo, eh, ja mēs te tagad vilksim gumiju, tad ERD eh, e sastapsies ar problēmām. Jā, nu tātad tas, protams, nozīmē, ka Eiropas komisijai ir jāsadarbojas ar mums šajā jautājumā, un it īpaši, protams, budžeta ģenerāldirektorātam pie tā jāpiestrādā. Viņiem, kopā, protams, bez jebkādiem pārsteigumiem, varbūt, ka pat ar prieku viņi uzzinās, ka mūsu referenti vēlas viņus izlikt no mājas. Bet, nu, varbūt nepārāk distancē tālu. Ģenerāla direktors mani tikai lūdza, uh, lai mēs viņus uh, uh, neiesēdinām kaut kādā noskretušā būdā. Nu jā, nu tas jau arī mūsu interesēs nav viņus aizvietot kaut kur pārāk tālu. Mums taču vajadzīgs gan komisārs, gan šis ģenerāldirektorāts, lai varētu ar viņiem sadarboties, ņemot vairāk paši esam budžeta komiteja. Nu tātad, ierosinu, direktor kungs, paldies, uh, saņemšu informāciju, paldies, ka atnācāt. Nu jūs redzat, ka mēs. Uh, esam tieši tādā pašā nostājā, ka jūs mēs arī neesam pielaulāti nevienai ēkai šeit, vienai vai otrai vai trešajai, nē. Vienkārši vēlamies rast risinājumu, kas galu galā būtu vislabākais. Un, eh, tā, lai tas būtu pēc iespējas maz, bez mazāk, ar mazāk nērtībām un piedāvātu citas iespējas. Paldies arī budžeta ģenerāla direktorātam, kas tūlīt pats sāks veikt jau aprēķinus, acīm redzot, sadarbojoties ar jums tā, lai šis dokuments būtu daudz pilnvērtīgāks, pilnīgāks, lai mēs varam pie tā jo strauji atgriezties 7. februārī un par to tad atkal runāt un varam attiecīgi pieņemt lēmumu par risinājumu. Paldies, direktorkungs, vēlreiz jums! Mums ir vēl viens punkts palicis. Viens punkts, par ko Monikai vēl mums jāsniedz savs uh, viedoklis, un tas ir par ēku Helsinkos. Je vous libère, je ne vous chasse pas, mais je vous libère. Euh, Es jūs nedzenu prom, direktor kungs, nē, bet es jūs atbrīvoju, jūs esat brīvsiet, ja to vēlties. Monika par Helsinkiem, kas jums mums ir sakāms? Paldies Dievam, tas ir ļoti vienkāršs jautājums, mēs par to varam vienoties ļoti knaši. Uh, Īstenībā situācija ir tāda, ka mums ir jāvāc ārā no vecās ēkas Helsinkos, tur nav iespēja vairs uzkavēties, mums ir piespiedu kārtā jādodas uz nākamo ēku. Jā, vecās ēkas īra bija visai lēta, jo tā atradās visai sliktā stāvoklī un arī ļoti tālu no centra. Cilvēki mūs knapi varēja atrast, līdz ar to mums tā, tā vai tā būtu jāmeklē jauna ēka tā ir viss, jaunā ēka nav tik skaista, tā tik skaista neizstās no ārpuses, jo vecā ēka bija vēsturiska, bet pašreizējā ēka atrodas tuvāk centram un tā labāk atbilst informācijas biroja mērķiem. 35 cilvēki tur strādās, 24 no komisijas, 11 no parlamenta. Mēs šeit runājam par apmēram 700 tūkstošiem. Uh, um, izm eiro īres izmaksām, tālāk 7,3 miljonu kopīgās izmaksas. Ja mēs vēlamies uh, palikt tur ilgāk par trīs gadiem, tad īstenībā īres izmaksas būtu daudz izdevīgākas, jo tad jau mēs būtu samaksājuši par pārbūves izmatiem, tad jau mēs varētu runāt par 580 tūkstošiem eiro gadā. Ir paredzēti pārbūves darbi 1 miljonu eiro apmērā 60 60%, eiro, 60 eh, eh, seks komisija, un kurš tad ir apdrošinātājs? Vai manu dieniņu atkal aksa? <laughs> Aber das ist in dem Fall wirklich Zufall. Das hat nicht. Bet nu dien, tas ir, tā ir tikai un vienīgi sākritība, tā ir tāda nejaušība. Mēs vēlētos atbalstīt šo lēmumu un es vēlētos saņemt jūsu sveitību tam. Paldies! Bien, donc... Labi, Tātad jūsu ieteikums ir mm, vienkārši atbalstīt, neko nepieņemt. Nu, tas nekas, ka tā ir aksa, acīm redzot. Nu, varbūt kāds aksā sēž un mūs spiego pēta mūsu projektus attiecībā uz ēkām un tad attiecīgi rīkojas. Nē, nu tātad referenti ierosina nesniegt oficiālu atzinumu, kas piekrīt referentai. Paceliet rokas, lūdzu. Paldies, kas ir pret? Paldies, atturs. Viens atturējās. Nu, labi, tā tad mm, budžeta komiteja ir ņēmusi vērā šo projektu un uzskata, ka var nesniegt atzinumu un vienkārši to apstiprināt bez sīkāks tā izpētes. Līdz ar to darbu kārtību esam izsmēluši, godātie kolēģi. Gribu jums atgādināt, ka nākamā sanāksme notiks 7. februārī. Tā būs viena pusdiena. Un eh, pēc tam 6.30 būs koordinātoru sanāksme. Paldies, sēdesam beiguši. Ar, ah, la, la, la, la.